Buongiorno a tutti. Labrīt visiem. Man ir patiesas prieks sveikt mūsu vidū profesoru Mado Prodī, agrāko Eiropas komisijas prezidentu un kādreizējo Itālijas premjerministru. Mēs esam ļoti gandrīti, ka viņš ir pieņēmis mūsu uzaicinājumu un runās par uh, tēmām, kas Eiropas institūcijām ir um, sirdī ļoti tuvas, proti par, runās par nodrošinātību ar pārtiku. Tas ir Eiropas un globāls izaicinājums. Tas ir jautājums, kas skar mūs visus. Te ir un gan par lauksaimniecību, gan uh, Eiropas Savienības kopienu un kopienu visā pasaulē. Mēs esam vairāk kārt runājuši par šo jautājumu. Mēs raugāmies uz kopējās lauksaimniecības politikas nākotni, un mēs vienlaiks esam arī sacījuši, ka ir nepieciešams risināt jautājumu par nodrošinātību par pārtiku brīdī, kad tiek reformēta kopējā lauksaimniecības politika. Šodien mēs runāsim un balsosim par Alberta Desa ziņojumu un arī tas skar jautājumu par kopējās lauksaimniecības politiku Eiropā. Rezolūcijā 2010. gada decembrī mēs norādījām, ka ir nepieciešama spēcīga kopējā lauksaimniecības politika, kas palīdzētu nodrošināt ar pārtiku visus un tāpat laikā palīdzētu saglabāt Eiropas lauku vitalitāti. Lauksaimniecība, protams, var dot lielu pienesumu arī cīņā pret citiem izaicinājumiem, piemēram, pret klimata izmaiņām. Mēs esam ļoti ātri novirzījušies no situācijas, kurā valdīja pārpilnība, uz tādu situāciju, kad daudz kā pietrūkst. Līdz ar to līdzsvars starp uh, pieprasījumu un piedāvājumu ir mainījies. Uh, ir um, jaunatīstības valsts, kurās prasības pēc pārtikas un vajadzība pēc pārtikas ir tāda pat kā pie mums, un citu vietu atkal šī vajadzība pieaug. Situācija ir mainīsies pēdējo dažu gadu laikā. Prodīkungs ir um, strādājis pie daudzām nozīmīgām iniciatīvām pēdējo dažu gadu laikā, gan saistībā ar Āfriku, gan ar Āziju. Viņš vadīja uh, Eiropas un Azijas biznesa skolu, un tas bija tajā laikā, kad pārtiks nodrošinātības jautājums kļuva aizvien aktuālāks mums visiem. Jautājums par pārtiks nodrošinātību un stabilitāti kļuva ļoti nozīmīgs, un uh, problēma saistībā ar pārtiks trūkumu nabadzīgajās valstīs ir sastopama aizvien biežāk, un mēs domājam, ka šis jautājums ir jārisina starptautiskā līmenī. Ir daudz dažādu ļoti interesantu ideju, kuras būtu nepieciešams īstenot un būtībā būtu nepieciešama globāla pārtiks politika. Prodīkungs, mēs esam ļoti priecīgi, ka jūs esat ieradies pie mums, un to es saku mūsu visu vārdā, visu politisko grupu vārdā, kas ir pārstāvēts agrī komitejā jo šis jautājums ir ārkārtīgi būtisks arī kopējās lauksaimniecības politikas nākotnē. Un tagad došu jums. Lūdzu, Prodīkungs. Signor Presidente, autorità tutti, carissimi amici e... Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi, draugi. Es piecus gadus neesmu šeit bijis, un man tā ir tāda emocionāla atgriešanās. Es ar lielu prieku pieņēmu te Kastro kungu uzaicinājumu ierasties pie jums un paust savu viedokli jautājumā par nodrošinātību ar pārtiku. Tā ir viena no galvenajām problēmām, ar kuru mēs saskaramies šodien. Pēc finanšu krīzes un vidas krīzes, kur pārciet uz pasauli Šīs trīs problēmas, protams, ir savstarpēji saistītas, un tās mums parāda, ka ir vajadzīgs izstrādāt jaunu politiku, lai šīs problēmas risinātu. Nodrošinātība ar pārtiku visticamāk ir jautājums, kurš no šiem trim jautājumiem ir apspriests vismazāk, bet es domāju, ka tas varētu būt pats būtiskākais jautājums. Šobrīd mēs atrodamies krustcelēs. Uh, ja runājam par šo globālu būtisko jautājumu. Sākumā es gribētu jums atgādināt, ka pasaulē ir apmēram 7 miljārdi iedzīvotāju. 7 miljārdi cilvēku dzīvo vienvietu šīs planētas. Un līdz 2050. gadam šis iedzīvotājs skaits būs sasniedzis jau 9 miljārdus. Un būtībā šis palielinājums ir nedaudz lielāks, nekā mēs sākotnēji bijām rēķinājušies. Es gribētu jums atgādināt, ka katru dienu 220 tūkstoši cilvēku šajā pasaulē piedzimst no, un tas tikai dod mums tādu ideju, par to, cik liels ir šis izaicinājums, kur priekšā mēs šobrīd atrodamies. Un šie divi vai trīs miljārdi jauno cilvēku, viņiem nāksies iztikt ar mazāk nekā diviem ASV dolāriem dienā. Un tas vēlreiz apliecina to, cik svarīgi ir šo problēmu risināt. Ir aizvien lielāka urbanizācija, puse no pasaules iedzīvotājiem šobrīd dzīvo pilsētās. Un 2050. gadā Jau, piec, jau 60% pasaules iedzīvotāji dzīvos pilsētā, un līdz ar to tas nes sev līdz arī loģistikas problēmas. Proti, ir jāizveido kaut kāda sistēma un jāpanāk, lai šī sistēma efektīvi darbotos. Ko tas viss nozīmē? Tas nozīmē, ka ļoti lielā mērā pieaugs pieprasījums pēc pārtikas, pārtikas cilvēkiem, pēc uh, lobarības un, protams, būs aizvien lielāks pieprasījums pēc lauksaimniecības produktiem. Šādā globālā situācijā pārtiks produktu tirdzniecība ir kļuvusi atvērtāka, taču ironiskā kārtā tagad mums ir nepieciešama labāka pārs, pārvaldība, jo pastāv nelīdzsvarotība, kas aizvien pieaug. Tāpat arī pieaug cilvēku bažas par nodrošinātību ar pārtiku. Pēc dažiem gadiem tādās valstīs kā piemēram Ķīnā, bet tāpat arī citās valstīs pārtiks nodrošinātības jautājums ir kļuvis par tādu strateģisku problēmu, kas tiek apskatīts arī nacionālās politikas ietvaros. Mums ir arī jānorāda, ka vēl viens izaicinājums ir tirgus nestabilitāte un svārstības. Tas izriet no līdzsvaru trūkuma, tirgus plūsmās, valūtas kursu svārstībām, patērētāju informētības um, svārstībām attiecībā uz pārtikas kvalitāti. Tāpat arī nav īsti skaidrības par tehnoloģisko progresu šajā jomā. Mums joprojām nav uzticams informācijas par biotehnoloģijām, nanotehnoloģijām, precīzo lauksaimniecību, daudzām dažādām jomām, kas ir saistīts ar nodrošinātību, ar pārtiku. Ir vēl viena problēma. Proti jautājums, kas maksās par tām precēm, kas tiek radīts lauksaimniecības nozarē. Ar to es domāju tāds jautājums kā lauku dzīve, bioloģiskā daudzveidība un nu, viss arī tās lietas, kas ir pakalpojumi, kuri tiek radīti lauksaimniecības nozarē, bet par kuriem neviens nemaksā. Līdzīgi kā tas, teiksim, notiek attiecībā uz produktiem, kurus mēs pērkam par naudu. Šī problēma ir ārkārtīgi būtiska. Vēl viena problēma ir pārtikas trūkums un kvalitatīvs pārtikas trūkums. Ūdens līmenis gandrīz visur pasaulē krītas. Pilsētnieki patērē aizvien vairāk ūdens, un tāpat ir arī jārunā par uh, piemēram, zemes pieejamību, ūdens un pārtika, protams, ir ļoti cieši saistīti, jo, ja trūkst ūdens, tad tas būtībā nozīmē arī to, ka trūks pārtikas. Mēs katru dienu izdaram 3 līdz, izmantojam 3 līdz 4 litrus ūdens. Uh, bet ir nepieciešams 2000 litru ūdens, lai dienā saražot to pārtiks daudzumu, kas mums katram ir nepieciešams - viens litrs uz kaloriju. Un tā ir parasta statistika. Un tieši tāpēc ļoti liels apjoms, ūdens apjoms visā pasaulē tiek izmantots tieši lauksaimniecības produkcijai. Bet uh, tā nav nekāda re, revolūcija. Būtībā mēs patērējam aizvien vairāk proteīnu un ir nepieciešams eh, ļoti liels platības, lai šo pārtiku saražotu un eh, lai saražotu 8 kg graudu ir nepieciešams liels zemes platības un ir arī citi faktori, kas situāciju pasliktina tiek pārmērīgi izmantota augsne, augsne tiek noplicināta, bet īpaši tajos gadījumos, kad netiek izmantots jaunākās tehnoloģijas augsnes atjaunināšanai. Tāpat arī jāpiemina jautājums par biomasas izmantošanu degvielai. Arī tas ir būtisks jautājums. Pagātnē mums bija daudz brīvas zemes, daudz pārtiks, un šādas problēmas nebija, bet tagad mēs redzam, ka daži jautājumi ir kļuvuši īpaši aktuāli, un mūsdienās zemnieki uzdod viens otram jautājumu, kā mēģināt līdzsvarot pieprasījumu pārtiks piedāvājumu, tajā pat laikā talpot ūdeni, saudzējot vidi. Un ja mēs to visu saliekam kopā, tad mēs redzam, ka ir problēma, kas ir jārisina tagad un tulīt. Mums arī ir jāraugās uz konkurences starp enerģētiku un pārtiks ražošanu attiecībā uz lauksaimniecības produkcijas. Esmu pārliecināts, ka cīņā, kur uh, pretējās puses ir pārtika un enerģētika, mums pavisam noteikti būtu jānostājas pārtikas pusē. Tā būtu jāuzskata par prioritāti. Protams, joprojām pastāv iespēja izmantot zemi. Jo visa zeme nav līdz galam izmantota. Jādomā par tādiem kontinentiem kā Āfrika un Latīņa Amerika, tāpat arī Austrum Eiropā ir daudz brīvas zemes, bet ar to vien nepietiek. un daudzos gadījumos šī brīvā zeme nav tik kvalitatīva, un tādēļ ir ārkārtīgi sarežģīti to izmantot pārtiks ražošanai. Daudzos gadījumos situācija sarežģīja arī jautājumi, kas ir saistīti ar uh, attiecīgās zemes īpašumtiesībām, jo dažkārt valstīs uh, valdības šos jautājumus nav sakārtojušas. Kas tad mums ir nepieciešams? Ir ne tikai jāizmanto šī brīvā zeme, ir jāpieliek visas pūles, lai tā zeme, kas tiek izmantota šobrīd, tiktu izmantota lietarīgāk un efektīvāk. Jo tādējādi mēs varam veicināt tādu lauksaimniecības metožu izmantošanu, kur tiek vairāk ietaupīta elektrību, un, protams, ir jāņem vērā arī daudz citi aspekti. Mēs te varam pieminēt jaunās tehnoloģijas, tehnoloģijas pateicoties kurām var paaugstināt augsnes ražīgumu, bet, protams, šis process nevar turpināties bezgalīgi jo efekt, te, tehnoloģija efektivitātes palielināšanai arī ir savas robežas, un tāpēc ir jāapzinās tas, ka ir ārkārtīgi nopietnas problēmas, kas ir jārisina. Pasaulē piedzīvojot dažādas pārmaiņas, ņemot vērā to, ka Indijā, Krievijā, Amerikas Savienotajās valstīs uh, ražas apjoms uz hektāru pieaug, mums ir jāsaprot, ka tas tā nevar turpināties mūžīgi. Lauksaimnieciskā ražošana ir palielinājusies par 4% katru gadu laika posmā no 1970. līdz 80. gadam. Uh, un tagad eh, šis apjoms ir pieaudzis tikai par 1%, un tā kā jūs redzat, kā situācija ir mainījusies. Tas nozīmē, ka nākotnē perspektīvas ir būtiski mainījušās. Un tieši tā ir tā joma, kur Eiropas atbildība pavisam noteikti ir milzīga. Mēs joprojām esam lielākais importētājs un lielākais pārtiks eksportētājs. Uh, bet mūsu loma kā pārtiks piegādātājiem uz pārējo pasauli turpina samazināties. 27 dalību valstu tirdzniecības eh, bilance šobrīd ir sliktāka nekā bija prognozēts. Un prognozes liecina, ka tā samazināsies attiecībā uz graudaugiem, kviešiem, un uh, Eiropas agru vai vēlu kļūs par importētāji. Un daļa atbildības būtu jāuzņemas tam faktoram, ka aizvien vairāk zemes tiek izmantotas, lai ražotu elektroenerģiju, tā vietā, lai ražotu pārtiku. Līdz ar to ir jācīnās. Līdz ar to ļoti būtiski ir apdraudēta cīņa pret uh, badu. Šī situācija, kāda es to aprakstu Eiropā, ir ļoti līdzīga tādai, kāda šobrīd valda Amerikas Savienotajās valstīs. Arī viņiem ir lielas problēmas ar zemes izmantošanu. Labākā lauksaimniecības zeme ASV tiek izmantot energokultūru audzēšanai. Tātad mēs varam konstatēt, ka šīs problēmas ir kopīgas ļoti augsti attīstītām valstīm. Pirms trim gadiem pasaulē sākās ekonomiskā krīze. Un tā mums ļoti daudz ko ir mācījusi. Sen nebija bijis tik smaga krīze. Gribētu priekšsēdētāji atgādināt to, ka pārtikas krīze nesākās tādēļ, ka mums bija norādes uz to, ka trūks pārtikas. Ja mēs turpināsim tās politikas, kādas darbojas šobrīd, tad pārtikas nodrošinājuma trūkums mūs sagaida arī nākotnē. Pārtikas organizācija mēģina izvest mūs no tā apmierinātības stāvokļu, kādā mēs esam atradušies ilgus gadus, mēģina iepazīstināt dažādas iestādes un cilvēkus par to, kāda ir patiesā situācija. Un šoreiz pirmoreiz vēsturē ir īsta cīņa par to, lai lauksaimniecībā izmantojamā labākā zeme tik izmantot tieši pārtiks ra ražošanai un audzēšanai. FAO ir konstatējusi neokolonialistisku attieksmi aizvien vairākās valstīs - Ķīnā, Dienvidkorejā, Japānā, Persijas līča valstīs. Šajās valstīs ir ilgtermiņa līgumi, eh, saskaņā ar kuriem tās iepērk zemi, piemēram, Āfrikā. tiek runāts, ka šādi ir uzpirkti jau 60 miljoni hektāru. Tas ir vairāk nekā visas lauksaimnieciski apstrādātās zemes Vācijā, Francijā un Spānijā kopā. Tā ir noteikta politiska un ekonomiska stratēģija, kas šobrīd izpaužas jau pavisam skaidri. Tai būs arī savas sociālās sekas. Tā tad ir sākusies cīņa par zemi. Tā ir neatņemama pārtiks nodrošinātības jautājuma apakšsadaļa. Priekšsādātāji, iedomājieties, kādas milzīgas politiskas problēmas varētu rasties. Ja kāda Āfrikas valsts, piemēram, kur miljoniem hektāru uh, lauksaimniecības zemes tiek izīrēti vai pārdot ārzemniekiem, pēkšņi sastopas ar badu. Tā nav tikai teorētiska situācija, tā ir praksē iespējama. Padomājiet tikai, kādas būtu sociālās, ekonomiskās sekas šādai situācijai, ja visa zeme ir izīrēta vai pārdot ārzemniekiem. Savas runas sākumā es minēju sasaisti starp finanšu krīzi, vidas krīzi un pārtikas krīzi. Ja runājam par finanšu krīzi, tad ir skaidrs, ka lauksaimniecības preču cēnu kritums daudzās valstīs ļoti smagi ir ietekmējis ražotājus, zemniekus. Es nerunāšu par to ilgi, bet skaidrs, ka tā ir ļoti nopietna problēma. savas runas pirmās daļas nobeigumā es gribētu teikt, ka šobrīd tirgu ir zināms līdzsvars, bet tikai tādēļ, ka ir miljards cilvēku, kas ne, nav pietiekami pāēduši, un otrs miljards cilvēku pasaulē, kas ir pārēdušies. Taču tirgu rodas aizvien lielāka spriedze gan cēnu, gan pārtikas piegādes un apgādes jomā. pārtiks nodrošinātības jautājums tieši saskaras ar lauksaimniecības un vidas jautājumiem. Vide noteikti ietekmē to, kādu pārtiku mēs izaudzējam un ēdam. Vides drošība ir kā spogulis, kas atspoguļo pārtīgas nodrošinātības līmeni. Mums nebūs pārtiks, ja mums nebūs tīra ūdens, ja mums nebūs auglīgas augsnes, ja klimats nebūs piemērots šīs pārtiks audzēšanai. Vīdes politikas trūkums un aizvien pasliktinošās vidas situācija iedragā lauksaimniecisko ražošanu. Un arī šeit mums ir noteikti jābūt produktīviem un jāiejauc šajā jomā. Ir nepieciešama vidē draudzīgāka lauksaimnieciskā darbība. Ir daudz un dažādi zinātniskas struktūras, iestādes, kas pēta šo jautājumu ir dažādi projekti, kā piemēram oglekļa dioksīda uztveršana un Uh, uzglabāšana, tāpat arī slāpekļa uztveršana, citi procesi. Mēs, protams, ceram, ka tehnoloģija dos mums būtisku ieguldījumu šīs situācijas sakārtošanā. tā varētu palīdzēt mums atkal atvesaļot augsni, piemēram, to, kas ir pārmērīgi sāļa augsne, varētu kaut kādā veidā pārveidot, lai to varētu atkal izmantot lauksaimniecībā vai pārāk noplicināto augsni, tā, lai mēs varētu izmantot šo zemi atkal uh, ganībām vai kādām citādām lauksaimnieciskām nozarēm. Zinātne un pētniecība lauksaimniecībā pēdējos gados, diemžēl, nav pieņēmusies spēkā visā pasaulē. Iepriekšējā paudze dzīvoja tādā it kā miera ostā un uzskatīja, ka zinātnē un pētniecībai jānodarbojas ar citām eh, tautsaimniecības nozarēm, nevis ar lauksaimniecību tik daudz. Viņi nesaprata, cik būtiska joma ir lauksaimniecība, kurai būtu noteikti jābūt prioritātei arī zinātnes jomā. Šis ir viens no tiem jautājumiem, par kuru noteikti mums būtu jārunā runājot par pārtiks nodrošinātības politiku. Tātad zinātne un pētniecība lauksaimniecībā. Daudz vairāk uzmanības būtu jāpievērš tai. Nemitīgi būtu jācenšas sniegt atbilde tādu pasākumu veidā, kas uzlabotu ražošanas aspektus lauksaimniecībā. Tāpat arī lauksaimniecības vidas aspektus. Un tagad es pāriešu pie savas runas pēdējās daļas un runāšu vēl par citām problēmām. Ja mēs vēlamies, lai lauksaimniecība apgādātu mūsu sabiedrību ar visām tām lietām, kuras es pieminēju agrāk, lai tā palīdzētu mums rūpēties par vidi, lai nenotiktu tālākā zemes degradācija un noplicināšana, tad mums ir jābūt gataviem par to maksāt. Mums ir jāatceras, ka lauksaimniecība ne, ražo ne tikai pārtiku, bet arī vēl daudz citu papildus vērtību. Tas jāņem vērā. Patreizējā izcenojuma sistēma neņem vērā šīs papildus vērtības. Nav šaubu, ka ir jāturpina lauksaimnieciskā ražošana. Taču, ja mēs nesāksim zemniekiem maksāt patiesi nopelnīto naudu, tad aizvien vairāk cilvēku pametīs lauksamniecisko darbību. Te nu mēs nonākam pie tīri politiskiem jautājumiem, pie subsīdiju jautājumiem. Subsīdija politika nedrīkst būt izkropļota. Jebkura palīdzība, ko mēs sniedzam lauksaimniecībai, atbalsts lauksaimniecībai, manuprāt, vienmēr novērsīs zemnieka uzmanību no tām papildus vērtībām, no sabiedriskās vērtības, ko viņš rāda, nodarbojoties ar lauksaimniecību. Tālāk mēs nonākam pie pasaules lauksaimniecības tirgus pārvaldības jautājumiem. Globalizācija šeit viedokļus ir būtiski polarizējusi. Ir lielas uzskatu atšķirības, ir dažādi politiskie uzskati šajā jomā. Daži cilvēki saka, ka globalizācija ir dieva svētība, ka tā novedīšot mūs pie pilnīgas laimes un patērētāji arī būšot apmierināti. Citi uzskata, ka tas ir tāds ļauns joks, kas ir izspēlēts ar darba ļaudīm, un tas palīdz tikai spekulantiem šī globalizācija. šī, šis te sadalījums divās nometnēs parāda to, ka pasaulē trūks tādas globālas pārvaldības. Tas ir vēl viens jautājums, par kuru vajadzētu domāt. Tieši tādēļ nebija iespējams pabeigt Dohas sarunu raundu. Valstis ieņem kaut kādas pozīcijas, tās bieži vien ir pilnīgi pretējas, un šīs valsts ar saviem uzskatiem nespēja iekļauties kaut kādā supranacionālā sintēzē. Tas nozīmē, ka šī te situācija velkas gadiem ilgi, un arī nav nekādu izredzu vēl ilga, ilgā laikā rast vienošanos starp valstīm. Es personiski uzskatu, ka globalizācija var būt noderīga. Bet nekādā gadījumā nedomāju, ka mums vajadzētu mēģināt to kaut kādā veidā virzīt. Es domāju, ka tirgus mums palīdz kļūt efektīvākiem. Bet noteikti ir jāmēģina tirgumu piedāvāt arī dažādie faktori, kurus es pieminēju savā runā, jo, ja tie netiks ņemt vērā, tad tirgus sabruks pats no savas varas. Mums ir milzīga atbildība. Mums ir jārūpējas par to, lai globalizācija nedarītu vienkārši bagātākus jau bagātos un neizstumtu no sistēmas jau tā nabadzīgos. Nedrīkst pieļaut, lai atsevišķas valstis vēl dziļāk grimtu nabadzībā. Doha sarunu rauns nevar beigties veiksmīgi, kamēr mēs nebūsim pilnīgā mainījuši šo te pasaules pārvaldību. Šeit es neieslīgšu vairāk detaļās, bet tāda ir mana uzskata. Varbūt mēs debatēs varam detalizētāk par šiem jautājumiem runāt. Es domāju, ka šobrīd pastāv milzīga asimetrija. tajā, kā mēs mēģinam atrisināt šīs starptautiskās atšķirības. Attīstītajās valstīs liberalizācija un tirgus atvēršana norit vieglāk, šīs valsts vieglāk piemērojas, viņām ir vairāk resursu. Nabadzīgākās valstis ir daudz neizdevīgākā situācijā. Tām būs vajadzīgs laiks, būs vajadzīgs daudz vairāk resursu nekā mums, lai pielāgotos jaunajai situācijai Skaidrs, ka šobrīd, kad pasaulē pārtikas nodrošinātība kļūst aizvien vājāka, šī asimetrija tikai pastiprināsies. Asimetrija starp valstīm, kurās ir pārpalikums pārtikas ražošanā, un importētāju valstīm, kurām trūkst pārtikas. Pēdējo pāris gadu laikā neesam pārāk bieži redzējuši to, ka tiek aizliegts lauksaimniecības eksports. Ir bijuši daži nelieli ierobežojumi, taču ir arī tāds kā brīdinājums zvans, jo no vienas puses dzīvojam globalizācijas apstākļos, No otras puses ir valstis, kas it kā mēģina šo globalizāciju pārkāpt tad, kad tām sāk pietukt, pietrūkt pārtiks. Krievija, Indija, Ķīna, Brazīlija kaut kādā brīdī ir aizliegušas pārtiks eksportu. Tas liecina par to, ka tā pesimistiskā analīze, ko es jums šeit piedāvāju, tiek pamatot ar reāliem faktiem, patiesiem notikumiem. Dažas valstis darbojas pēc bartera sistēmas. Tas jau ir kaut kas, ko esam pieredzējuši vēsturē. Tādējādi šīm valstīm šķiet, ka tās varēs apmierināt savus vajadzības pēc pārtikas. Bet tas nozīmē tikai to, ka visur būs nepēduši cilvēki. Mums vajadzētu mēģināt risināt tās problēmas, kas liek valstīm ķerties pie barteru darījumiem. Jābūt ļoti apdomīgiem un gudriem attiecībā uz subsīdijām. Ir piedāvājumi atteikties no tām tūlīt pat. Taču neto pārtiks importētāja valstis tādā gadījumā būtu pirmās, kas cieši. jo lauksaimniecības preču cenas pieaugtu ļoti daudz kārt, ja Eiropā tūdaļ pat mēs atteiktos no uh, subsīdijām. Cēnu svārstību jautājums, ko es jau pieminēju, šķiet tikai pieaugs Un noteikti pieaugtu ļoti strauji šī nestabilitāte, ja uh, subsīdiju krāns tiktu aizgriezts vienā brīdī. Es nedomāju, ka kāds šobrīd tic tam, ka tirgus var darīt brīnumus un var atrisināt visas mūsu problēmas. Ir nepieciešams atbilstīgs regulējums. To saka visas puses subsīdijas, kas neizkropļo tirgu, ir kaut kas tāds, ko ļoti daudzi piemin kā vēlamu risinājumu. Reizēm tiek pieminēta arī pilnīgi nepareiza doma, ka nekādu lauksaimniecības politiku vispār nekur pasaulē nevajag. Mums ir jāmēģina regulēt tirdzniecību pasaulē, taču Pirmkārt, ir jādomā par vides problēmām un pārtikas nodrošinājumu problēmām nabadzīgākajās pasaules valstīs. Priekšsēdētāji līdz 2050. gadam mums ir jādivkāršo pār, saražotās pārtiks apjoms. Iedzīvotāju skaits pasaulē pieaugs no 7 līdz 9 miljardiem šajā laikā, kā es jau minēju. Protams, būs vajadzīgs vairāk zemes, ja mēs vēlamies izaudzēt pārtiku, lai pabarot arī šos te jaunos iedzīvotājus. Arī jāņem vērā milzīgais atkritumu daudzums pārtikas rūpniecībā. Proti, daudz un dažādu iemeslu dēļ, piemēram, ražošanas ķēdes kļūdu dēļ, rodas pārtiks atkritumi. Pārtika netiek izmantot, tā kļūst par atkritumiem jau pēc ražošanas brīža. Mūsu morālais un politiskais pienākums ir šīs te traģēdijas novērst. Ir nepieciešama jauna politika, ko var īsi rezumēt sakojušos punktos. Pirmkārt, jāturpina veicināt lauksaimniecības produktivitāti. Tas ir pirmais uzdevums. Ir vajadzīgs pasaules mēroga plāns, lai atsāktu zinātnes un pētniecības jaunu vilni lauksaimniecībā, tā lai būtu jauna tehnoloģiska atklājuma, kurus mēs varam izplatīt visā pasaulē, tā lai ar tos neizmantotu tikai Vācijas, Nīderlandes un Francijas lauksaimnieki, kas vienmēr darbojušies ļoti efektīvi. Mums ir nepieciešams izplatīt jaunos pētījumus visur pasaulē. Tālāk, nākamais uzdevums Galvenais ražojums, ko mēs ražojam uz zemes, ir pārtika, un ļoti jāuzmanās ar nepārtikas produkcijas ražošanu. Nedrīkst pārspīlēt ar to. Nedrīkstētu šobrīd lauksaimniecībā izmantojamo zemi pārvērst par zemi, kas tiek izmantota dažādu energo uh, augu ražošanai. Tālāk labāks zemes izmantojums. Mums ir vajadzīgs vairāk zemes, ko izmantojam lauksaimniecībai. Tas nozīmē, ka ir jāmaina urbanizācijas veids, jādomā par pilsētu plānošanu un zemes izmantošanu pilsētās. Lauksaimnieciskā zeme jāizmanto laukos, pārtiks ražošanai. Un arī zemes izmantošana pilsētā nav nu, nekāds sekundārs jautājums. Tālāk, ceturtais uzdevums. Labāk jāizmanto ūdens resursi. Visi šie jautājumi ir politiski ļoti svarīgi. Irigācijas sistēmas, kas šobrīd darbojas, tika radītas tajā laikā, kad ūdeni varēja dabūt par brīvu un nebija nekāda ierobežojuma ūdens izmantošanai pasaulē. Šobrīd mums ir pilnībā jāmaina tehnoloģijas, jo situācija ir mainījusies tā nav tikai tehnisks problēma, dabas problēma, šī irigācija, tā ir miera vai kara problēma vai dilemma. Paskatīsimies, kas notiek ar Nīlu, ar upēm Amerikā. U, Eiropā pat ir milz problēmas ar šo ūdens apgādi. Nīlā gandrīz vai viss ūdens tiek izmantots pirms Nīla ieplūst vidusjūrā. Patiesībā Nīla vairs neieplūst nemaz vidusjūrā, tā tiek pilnībā izmantota. To sadala Ēģipte un Sudāna saskaņā ar vec, ar seniem nolīgumiem. Šobrīd Etiopija, kas atrodas Nīlas augštecē, tāpat arī Sudāna, kas ir kļuvusi par divām valstīm, vēlas vairāk no šī te Nīlas ūdens nekā iepriekš. šī ūdens problēma varētu izraisīt milzīgas problēmas, un to pašu varētu stāstīt arī par citām pasaules upēm. Mums ir vairāk jāizmanto modernas tehnoloģijas, un ar to mēs varētu uzlabot ūdens izlietojumu. Mēs varētu samazināt ūdens e, izmantošanu par 10%. Mums ir priekšstā nepieciešams startautisks plāns, lai mēs varētu efektīvi rīkoties ūdens jautājumos. Tas, tā tiešām ir kara vai miera situācija, kas tieši ietekmē pārtiks ražošanu ne tik vien valstīs, ko pieminēja, bet visā pasaulē. Lūk, e, par šīm problēmām gribēju ar jums runāt šodien, priekšsēdētāja kungs. Es ticu, ka mēs varam eh, rīkoties, ka mēs spējam kaut ko darīt lietas labā, lai uzlabotu resursu e, izmantošanu. Ja to nedarīsim, ja neieviesīsim jaunu politiku, tad drīz mēs saskarsimies ar e, pārtikas cenu celšanos un mums nebūs jāgaida ilgi. E, situācija mainās ļoti ātri, starptautiskās tirzniecības situācija mainās. Mēs te nerunājam par dekādi uz priekšu, mēs runājam par dažu gadu laiku. Mums visiem kopā vajadzētu rīkoties, lai mēs pārvarētu izaicinājumu nodrošināt pārtiku visai pasaulē. Grazie. Grazie davvero, ci dato... Paldies. Eh, liels paldies jums, Prodikungs. Patiešām jūs mums devāt uh, vielu pārdomām. Uh, agri komitejā uh, tagad skatām Desa kunga ziņojumu, par to balsosim pēcpusdienā un cerams, ka tas iezīmēs nākotnes vīziju par KLP nākotni. Un Tagad jūs pieminējāt krīzes situāciju, kas nav, krīze nav gaidām pēc desmit gadiem, bet varētu notikt jau pavisam drīz. Metode, ko pamatā izmantojam komitejā, ir tāda. Dodam vārdu vispirms eh, grupu eh, koordinatoriem, un pēc tam, kad viņi izteiksies, jums būs iespēja atbildēt uz viņu jautājumiem un komentāriem. Uh, Atlikušo laiku izmantosim, lai uzklausītu eh, pārējos kolēģus eh, no politiskajām grupām. Tā, eh, sāksim ar Tautas partijas koordinatoru un tātad referentu ziņojumam, ko pieminēja Desakungs, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, profesor Prodī kungs. Es gribētu vispirms apsveikt mūsu priekšsēdētāju, es domāju, uh, ka ir izvēlēts pareizais brīdis šai uzrunājumi, prodīkungs. Klausoties jūsos, man rodas sajūta, ka jūs esat izlasījis mūsu grozījumus. Jūs pateicāt daudz ko tādu, ko mēs šodien pēcpusdienā, kā es ceru, pieņemsim. Mēs šajos kompromisu grozījumos Otrajā kompromisā esam apskatījuši tematu par nodrošinātību ar pārtiku, jo mūsu ziņojumā šim jautājumam bija ļoti būtiski izšķiroša loma, jo ir jānodrošina ar pārtiku gan eh, Eiropas iedzīvotāji, gan arī jādomā par pārtiks nodrošinātību visā pasaulē. Un es domāju, ka šeit mums visiem ir zināms pienesums dodams. Uh, Jūs runājāt arī par lauku, par platību izmantošanu, runājāt arī par to, ka pieaug pasaules iedzīvotāju skaits, un tāpēc es ceru, ka šodien mēs savā ziņojumā lemsim par to, ka ir jārunā par jādomā par vidas jautājumiem, bet tajā pašā laikā mēs nedrīkstam atņemt uh, lauksaimniecībā izmantojamo zemi un vismazāk to izmanto citiem nolūkiem. To mēs nevaram atļauties. Īpašs paldies jums, profesor Prodī, par to, ka jūs runājāt arī par uh, šīm te sabiedriskajām precēm. Mums ir sabiedrībai jāpamato, kāpēc lauksaimnieki saņem daļu no nodaļu maksātāju naudas. Tas ir tieši tāpēc, ka mūsu lauksaimnieki piedāvā šīs sabiedriskās preces, kas netiek uh, caur tirgu pārdots, un tieši šī apsvēruma dēļ ir pareizi arī turpmāk Eiropā atbalstīt lauksaimniekus ar tādiem izlīdzinošiem maksājumiem. Uh, Un es domāju, ka pirmajā un otrajā pīlārā KLP vajadzētu nodrošināt arī to, lai nākotnē to varētu īstenot. Es esmu priecīgs, ka jūs runājāt par problēmu, ka, piemēram, jaunatīstības valstīs uh, lauksaimniecības zemes bieži vien tiek iznomātas. Manā rīcībā ir informācija, ka ķīnieši šobrīd Kongo ir nopirkuši 1,8 miljārdus hektāru zemes. Miljā... Un es īsti nezinu, kā, kādu atbildi mēs varam rast uz šo problēmu, ka, piemēram, Āfrikas kontinents tiek izpirkts. Vēl viens jautājums, par ko es gribētu runāt. Bieži vien Eiropas lauksaimniecības politika tiek padarīta par eh, grēkāzi un uzskatīt par vainojumu tajā, ka trešās pasaules valstīs eh, valda posts un vārds. Bet es domāju, ka tas nav pareizi. Mēs mazāk nekā miljārdu eiro mm, nododam dažādām palīdzības programmām, un līdz ar to es gribēju teikt, ka situācija jau ir mainījusies. Man bažas rada politiskā situācija jaunatīstības valstīs. Es agrāk viesojos Dienvidāfrikā, man tur dzīvoja rādi, un ja mēs paraugāmies, kā ir attīstījusies situācija pašreizajā Zimbabvē, tad uh, situācija tiešām ir satraucoša. Šobrīd Zimbabvē iedzīvotāji cieši bādu, un šajās problēmās nevar tikt vainota Eiropa. Jūs ļoti labi norādījāt uz saikni starp lauksaimniecību un vidi, un es jums pilnībā piekrītu. Lauksaimniecība un vide atrodas nepārtrauktā mijiedarbībā, un ja šobrīd bieži tiek izmantots vārds ilgtspējīgs, un arī šis, šis vārds ļoti bieži parādās arī mūsu ziņojumā, tad ir jāapzinās, ka vārds ilgtspējība būtībā nāk no lauksaimniecības un mežsaimniecības. Šīs abas nozars ir tās ir ļoti būtisks, jo katrs lauksaimnieks ir centies savu zemi kopt tā, lai varētu to labā kvalitātē nodot nākamajām paaudzēm. Tas bija pamata princips lab labai saimniekošanai. Un ja šobrīd zeme ir nolaista, tad uh, ir jārunā par to, ka, teiksim, Dienvidu Amerikā un, un citu vietu lielie uzņēmumi nav ilgtspējīgi rīkojušies, un šīs problēmas ir jārisina, un es ļoti ceru, ka jūs uh, sniegsiet atbalstu tajā, lai mēs varētu runāt par šīm problēmām. Un visbeidzot, mēs kom 49 kompromisā arī esam runājuši par tirgus regulējumu, un mēs domājam, ka pilnīgi brīvs tirgs nevar funkcionēt, un te es jums pilnībā piekrītu. Mēs vēlamies brīvu tirgu, bet brīvu tirgu, kurā būtu arī noteikti noteikumi. Un tikai tādējādi mēs varam radīt labākus standartus. Un tāpēc mums ir jāpatur sev tiesības uh, sniegt arī zinām atbalstu Eiropas lauksaimniekiem. Tā nav konkurences kropļošana, tas ir nepieciešams, lai mēs varētu saglabāt lauksaimniecisko ražošanu Eiropas Savienībā. Paldies! Un var, mēs ļoti priecātos, ja jūs mums arī sniegtu kaut kādus priekšstats par to, kā šie pasaules mēroga regulējums varētu izskatīties. Francijas prezidents jau ir nācis klājā ar daudziem priekšlikumiem, uh, bet es domāju, ka mēs nedrīkstam zaudēt kopainu, mums ir jāizvairās no dažādām spekulācijām, varbūt, ka jums ir kaut kādas jaunas idejas un atbildes. Un pēdējais secinājums. Eiropa lauksaimniecības ir, ir vairāk atvērusi savu lauksaimniecības tirgu trešās pasaules valstīm nekā citas pasaules valstis. Uh, visas nabadzīgās valstis drīkst sūtīt savas preces uz Eiropu, un amerikāņi un japāņi no mums ievērojami atpaliek, tā kā es domāju, ka eiropieši ir ļoti labi izpildījuši savu mājas darbu. Lielas paldies, ka esat mūsu vidū, un paldies par jūsu, par jūsu atbalstu. Es jums pilnībā atbalstu. Paldies! Molto bene, grazie! Lieliski, liels paldies, eh, Albert! Pateicos! arī visiem klātesošajiem, kas ir eh, ieradušies šeit pārstāvot eh, Eiropas lauksaimniecības organizācijas un citas organizācijas. Tēt lūdzu Luis Manuels Kapulas Santus no sociāldemokrātiem vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Eh, sociāldemokrātu grupas vārdā Gribu teikt, ka mums ir tiešām liels prieks un liels gods jūs eh, sveikt eh, šodien mūsu vidū. Un eh, paldies, ka iesaisties šai ārkārtīgi svarīgajā diskusijā. Šodien pat parlaments pieņems ārkārtīgi svarīgu lēmumu attiecībā uz KLP nākotni. un jūsu balss ir autoritatīva. Jūs runājāt par to, cik svarīgu lomu lauksaimniecība spēlēs. Eh, kā centrāls eh, virzītājs spēks gan Eiropas, gan visas pasaules politikas veidošanā. Jūs eh, tiešām veicāt ļoti precīzu diagnozi, daļēji tehnisku, daļēji politisku. Un piesaucāt arī divus aspektus, eh, ko nevaram atrisināt, eh, eh, pret ko nevaram cīnīties. Mums ir jāaudzē vairāk pārtikas pieaugušam iedzīvotāju skaitam, un tam jānotiek visā pasaulē. Tas savukārt nevar notikt, ja tirgus netiek pareizi regulēts. Tāpēc mums vajag panākt virzības priekšu Dohas raundā. Bet situācijā, ko iezīmējāt, novērojam arī zinām paradoksu. Mums ir civilizācijas modelis, kas balstīts uz eh, turpinošu patēriņu un ražošanu. Mēs ražojam produktus eh, no izējumateriāliem, kas bieži vien eh, ir nav atjaunojami. Līdz ar to vidējā un ilgtermiņā tas nav ilgspējīgi. Tomēr paradoxālā kārtā šādu pat metodi izmanto arī attīstības eh, valstis. Ja vairāk indieši vai ķīnieši brauktu ar mašīnām, eh, naftas resursi tiktu izlietot pavisam ātri, kad eh, indieši un eh, Dienvidamerikas iedzīvotāji sāks izmantot tikpat daudz papīra, kā mēs eh, izmantojam Eiropā, mēs drīz vien izcirtīsim visus mežus, lai tik varētu saražot papīrus. Tā kā mums ir jābīsts no tā, ka attīstības valsts pārņem mūsu attīstības modeli. Jo šķiet, ka mēs nevien nespējam paši uh, mainīt savus patēriņa paradumus, bet uh, nevaram arī apturēt citus no mūsu sliktā piemēra pārņemšanas. Bet, nu, katrā ziņā liels paldies jums par esošās situācijas uh, apsvēršanu un atspogļošanu jūsu runā, domāju, ka mēs visi varam piekrist jūsu paustiem viedoklim. Bet sakiet, vai jūs vēl varētu ko papildināt, runājot par par eh, ilgspējību eh, pasaules pārvaldības modelim. Jūs to pieminējāt, bet vai jūs varētu nedaudz vairāk eh, ap, izklāstīt savu pasaules pārvaldības modeli? Paldies! Lūdzu, nākamais ir Nikolsona kungs, koordinators ECR grupai. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Arī es laipni gribu sveikt proti, eh, profesoru Prodī. Paldies jums par ļoti interesanto runu. Eh, Jūs tiešām devāt vielu eh, pārdomām eh, un turklāt eh, ļoti koncentrētu vielu, jo iekļāvāties īsā laika posmā. Es reāli satieku lauksaimniekus, sakiet, bet vai Eiropā nepastāv draudi ieviest pārlieku lielu regulāciju, kas kaitētu lauksaimniekiem? Un atgriežoties pie Alberta desiteiktā Runājot par divpusējiem nolīgumiem, šobrīd e, komitejai ir e, jānoslēdz e, ar Merkusur valstīm šāds divpusējs nolīgums. Mūsu lauksemniekiem ir konkrēti standarti, lai saražot labāko kvalitatīvu ziņā pro, lauksemniecības produktu pasaulē. Kamēr importējot produktus, E, tiekoties Brazīlijā e, ar lielopu gaļas e, ražotājiem, es konstatēju, ka, šī, ka viņu ražošanas standarti nav tik augsti kā mūsējie, un tas ir liels trūkums. Jūs pieminējāt nepieciešamību pabarot visus pasaules iedzīvotājus. Tāpat pastāv problēma, kas jau tika piesaukta Eh, kā eh, tālāk attīstīsies nākamais Dohas rauns. Bet eh, es atvainojiet, palaidu garām jūsu runas sākumu posmu, bet es tiešām gribu uzdot jautājumu, vai mums nevajadzētu izmantot vairāk tieši moderno tehnoloģiju piedāvātās iespējas. Piemēram, Eiropā mēs eh, nevaram izmantot eh, ģēmo soju no eh, ASV un Dienvidamerikas. Amerikas Eh, kamēr eh, mūsu eh, fermeri, kas intensīvi ražo, piemēram, vistas, viņiem, nevai, viņiem ir nepieciešama šī soja. Vai mēs varam turpināt turēties mūsu ieņemtajās pozīcijās un paši sev nodarīt kaitējumu, kamēr viss pārējā pasauli izmanto jauno tehnoloģiju sniegtās iespējas? Paldies, Džēms! Tagad uh, Eh, ALDE grupas eh, pārstāvis eh, Polsen. Polsena kundze. Paldies priekšsādātāju. Es gribētu vispirms pateikties profesoram Prodīkungam. Mums ir nepieciešams idejas no citiem, lai mēs pārāk neiestrākstam paši savā domu gājienā. Uh, bet es gribētu runāt par vienu jautājumu, kuras nepiekrīt Prodīkungam. Un proti šeit es gribētu runāt par pieju zemēji. Šajā diskusijā par izējas punktu mēs nevaram ņemt to, ka uh, ir pietiekamā daudzumā šīs brīvās zemes apjoms. Es domāju, ka mums ir jātiek galā ar uh, to zemes daudzumu, kas mums ir šobrīd, un mums šī zeme ir jāizlieto labāk nekā šobrīd. Mēs nevaram rēķināties ar to, ka mēs iepirksim zemi kaut kur citās planētās. Un šeit es gribētu arī pievienoties Santaškunga jautājumam. Uh, rodas jautājums, vai mēs varam strādāt tālāk tādā tautsēmniecībā, kur tiek tikai ražots un ražots un ražots un patērēts un patērēts un patērēts. Varbūt mums ir nepieciešama jauna ražošanas forma un jauna patērē, tā, patēriņa forma. Es domāju, ka tas ir izšķirošs jautājums, lai nodrošinātu ilgspējīgu lauksaimniecību nākotnē. Prodī kungs ļoti daudz runāja arī par ūdeni. Tāpat arī par to, ka zeme tiek noplicināta, bet ko tad mēs darām lietas labā? Tiek aizvien vairāk ražots. Ražošanas apjoms palielinās, un tas nozīmē, ka beigu beigās viss šī produkcija nonāk pilsētās, kur rodas enerģija un uz kurien tā dodas, kurp tā tiek vēsta. Jā, daļa metāna gāzes veidā izplēna gaisā, bet lielākā daļa šīs enerģijas gal galā nonāk ūdenī, piesārņojuma veidā. Tāpēc ir ļoti būtiski saprast, ka vidas piesārņojums pamatā ir nu, tāda kā, kā kļūda šajā te ražošanas, pārtiks ražošanas ķēdē. Uh, mums ir jāmēģina šī enerģija nodot atpakaļ zemē, un tas nozīmē to, ka ir nepieciešams tīrāks ūdens un jārada tīrāks ūdens, un no nu, tādējādi mēs arī varētu nodrošināt um, lielāku pārtikas apjomu, protams, visā pasaulē. ir jāredz viss šīs lietas kopsakrībā. Un te nav runa par to, vai situācija sadārdzinās vai kļūst sarežģītāka. Mums ir jāmēģina atrast jaunas iespējas. Bet tajā pašā laikā mēs nedrīkstam aizmirst, ka ja mēs runājam par vidi un par dabu, tad daba, mešs un lauksaimniecība ir jau tie paši pamatjautājumi. Paldies Palsens kundzei! Paldies! Lūdzu, uh, Mārtens uh, Hoislings, uh, pārstāvot zaļo grupu. Viņš ir. Lielas paldies! Es gribētu zaļo vārdā sveikt Prodīju kungu. Jūs savā runā pieminējāt visus tos jautājumus, kas šobrīd um, starptautiskajā arēnā ir aktuāli, bet bieži vien šo jautājumu ir pārāk daudz. Es uzsākšu ar tēmatu zemes noplicināšana. Te ir eh, zemes īrē, zemes sagrābšana. Es domāju, ka tas te ir potenciāls konflikts. Konfliktām ir jādomā par šo problēmu, jo pretējā gadījumā mēs nevarēsim vairs eh, pārvaldīt šo situāciju. Un 60 eh, miljonu hektāru, kas tiek, kas tiek īrēti, uh, Es domāju, ka tas var radīt milzīgas problēmas, un beig beigās lielākā daļa šīs zemes tiks izmantot enerģijas ražošanai, nevis pārtiks ražošanai, un tas ir tiešām problemātiski. Es gribētu pievērst jūs uzmanību vēl vienam punktam. Es nepiekrītu tam, ka mums ražoš, ka mēs varam palielināt ražošanu par 15%. Es domāju, ka tik intensīva lauksaimniecība, kāda varētu tikt īstenota, jau ir um, sasniegusi savu galīgo kapacitāti. Un, uh, klimata izmaiņu rezultātā lauksaimniecībā izmantojamās zemes apjoms samazināsies. Tā kā es domāju, ka ir jārunā par ilgtspējīgas jautājumu. Pārtika, pārtiks nodrošinājums un nabadzība, tas viss ir ļoti cieši saistīts. Un uh, nedrošība tas, tas ir zināmā mērā saistīts arī uz uh, sadalījumu. Mēs varam ļoti daudz ko atļauties uz uh, citu valstu ražošanas rēķina, bet te mēs nevaram runāt par, uh, teiksim, sojas ilgtspējīgu ražošanu Dienvidamerikā. Amerikā Mēs gal galā esam patērētāji un 20 miljonu hektāru sojas, kas tiek saražoti lopbarībai, ja gal galā tiek saražot arī tāpēc, ka mums tas ir nepieciešams. Otra lieta, kas mums būtu jāpieņem, ir jautājums, vai mēs ilgstoši varam atļauties to, ka 30% pārtikas tiek um, aizmest projām pilsētās. Un no otras puses, vai mēs varam atļauties to, ka 30% pārtiks produktu jaunatīstības valstīs nemaz nenonāk līdz uh, iedzīvotāju galdiem tādēļ, ka vienkārši trūks loģistikas. Te ir milzīgi potenciāli, kas pirmkārt būtu jāizmanto, pirmkārt, pirms mēs vispār sākam domāt par produkcijas apjomu palielināšanu. Un tāpat ir jārunā arī par lauka attīstības un um, jautājumu un atbalstu jaunatīstītajās valstīs, kas līdz šim nav pilnībā izpētīts. Es uzskatu, ka tieši lauksaimniecības tirgi ir uh, jāregulē ļoti skaidri un tāpat ir te nepieciešama starptautiska aizsardzība, jo lauksaimniecība tas nav tāds īstermiņa jautājums. Lauksaimniekiem ir nepieciešama drošība ražošanā un tāpat ir nepieciešama skaidra noteikumi attiecībā uz tirgiem, kur tie piegādā savu produkciju. Un tā kā es domāju, ka tas ir tāds jautājums īpaši Eiropā, pie kā būtu ļoti rūpīgi jāpiestrādā. Es domāju, ka mēs šajā pasaulē būtībā varētu ar pārtiku nodrošināt desmit miljārdus cilvēku, ja mēs izmantotu resursus saudzīgi, bet tā, rīkojoties tā, kā mēs to darām šobrīd, mēs to nevarēsim izdarīt. Un tāpēc ir jādomā par to, kā šo problēmu risināt. Sarkozī kungs jau G20 eh, samitā runāja par, eh, par spekulantiem un eh, par augstajām cenām un spekulācijām ar pārtikas produktiem. Es domāju, ka šeit ir nepieciešami starptautiski noteikumi, lai situācija atrisinātu, ir nepieciešama spēcīga politika kas kaut ko darītu cīņā pret klimata izmaiņām, jo tas ir vislielākais draudz attiecībā uz šīs zemes auglīgumu, it īpaši Āfrikā, kur šī problēma ir milzīga. Un es domāju, ka mums ar šo politiku būtu jāsāk un jāmēģina darīt viss, ko vien mēs varam lietas labā. Paldies! Grazie, Mārtiņa! Lielas paldies, Mārtiņ! Tagad atkal dodu vārdu Prodīkungam kurš atbildēs uz grupu koordinatoru uzdotajiem jautājumiem un paustiem komentāriem. Pēc tam būs iespēja izteikties arī citiem, ar kas to vēlēsies. Priekšstādātāja kungs, centīšos izteikties cik vien īsi iespējams, atbildot uz dažādiem jautājumiem. Tie būtu sagrupējami vairākās grupās. Pirmkārt, kā cīnīties pret spekulācijām? Mums eh, te ir jārunā atklāti. Ja ekonomiskās un eh, politiskās saiknes nav labi eh, definētas un ja nepastāv starptautiska organizācija, kas var likt izmantot kādu pārvaldības veidu, tad uh, ir grūti cīnīties pret spekulantiem, pat tikpat kā neiespējami. Jo ir grūti pārbaudīt, ka e, politiku īsteno, ja ne visas, tad vismaz vairums valstu. Šobrīd, e, tuvojoties G20, e, eh, dažādas valsts izstrādā ļoti atšķirīgus priekšlikumus, piemēram, Francija. Eh, piedāvā eh, vienu priekšlikumu, un ja visi tam nepiekrīt un to neīsteno, tad reāli priekšlikumam nekādas jēgas nebūs. Mēs jau saskatām pretrunas starp eh, globālajiem tirgiem un kontroli, ko veids individuālas eh, valstis, kas grib uh, paturēt uh, pārvaldības iespējas paši savos uh, lokos, lai dot savai valstī priekšrocības konstatējot šādu situāciju, diemžēl jāatzīst, ka ir grūti to atrisināt. Mēs varam domāt par to, kā tehniski ko varētu uzlabot, bet reālu risinājumu atrast ir grūti. Ja raugāmies uz šo krīzi, mēs gribējām reformēt pasauli piecu mēnešu laikā, izstrādējām lieliskus priekšlikumus, bet pamazām, pamazām atgriežamies situācijā, kāda bija iepriekš. Mēs esam panākuši kādus eh, tehniskus uzlabojumus, daži no tiem ir pat eh, ļoti vērtīgi. Mēs esam uzlabojuši caurskatāmību un eh, darbošanos, bet tieši pievēršoties jautājumam par spekulantiem, par augsta riska ka, kapitāla fondiem, te joprojām spekulācijas notiek bieži. un uh, netiek nekādā veidā šie spekulanti kontrolēti. Līdz ar to mēs esam nonākuši atpakaļ izējas pozīcijās. Mums vai nu jāspēj būt gana stipriem, lai pilnvarotu uh, uh, jaunu iestādi, kas nodrošināt starptautisku pārvaldību, vai arī mēs turpinām tikai runāt par to, ka teorētiski kaut ko vajadzētu uzlabot. Es domāju, tas ir jautājums, kas nav saistīts tikai ar politiskiem lēmiem, bet te vajag arī vispārēju diskusiju. Mums, mums ir jāapzinās, ka tas līdzinās runām par starptautisku monitoringa sistēmu. ASV šobrīd Eh, runā par, eh, par to, ka viņi nav ieinteresēti šādās reformās. Eh, ieinteresētas nav arī ne Ķīna, ne Indija, jo mm, šo, līdz ar to šobrīd mēs esam situācijā, kas mainās. Vai nu mēs mainām pasaules pārvaldības principu, vai arī mēs neko reāli nepanāksim. Atvainojiet, ka izsakos tik skarbiem vārdiem, bet cenšos vienkārši būt intelektuāli godīgs un ar jums runāt atklātu valodu. Nākamā jautājuma grupa bija par to, ka esošais modelis, ko izmantojam, nav ilgspējīgs. Es nevaru tam nepiekrist. Jautājums par atkritumiem. Te tika izvirsīts, tāpat mm, tika runāts par tehniskajiem atkritumiem, atkritumiem, kas rodas dēļ problēmām pārtiks ražošanas ķēdē, kur rezultātā tiek aizmest projām pārtika. Mums nu, tāpēc tiešām ir nepieciešams pārmaiņas, ir nepieciešams radīt jaunu modeli. Un uh, mēs varam palīdzēt inicijēt, uzsākt šīs te pārmaiņas. Būtībā ir jāmaina domāšana. Es domāju, ka te nepitika tikai ar to, ka mēs izmainītu cenu noteikšanas sistēmu. Šīm pārmaiņām ir jābūt dziļākām. Mums ir jāapzinās savas rīcības eh, sekas un robežas. Ir vēl kāds jautājums, kāda joma, par kur es vēlos ļoti skaidri izteikties. Polsens kundze sacīja, ka mēs tikai ražojam un ražojam un ražojam un patērējam un patērējam un patērējam, bet vai mums nevajadzētu mēģināt tam visam pielikt punktu vai arī tā gausāk to visu darīt? Jautājums par um, to, ka mēs varētu mainīt savus ēšanas paradumus, te ir tik tiešām ļoti aktuāls. Tā kā es saprotu, ko jūs sakāt, bet tas ir ļoti problemātiski. Runājot par pētniecību un attīstību, es gribētu atļauties dot jums dažas padomas, kaut gan varbūt, ka es nebūtu īstais cilvēks. Uh, kas šāds padoms var dot. Eiropas pētniecības plānos ir nepieciešams mudināt veikt vairāk pētījums uh, saistībā ar lauksaimniecību. Pētniecība parasti tiek sagrupēta, savukārt lauksaimniecība no šī zinātnes aprindām bieži vien ir bijusi nostātas, bet ir dažādas jomas, uh, kur tik tiešām būtu nepieciešama pētījuma, piemēram, saistībā ar ģēmo. Un bieži vien trūkst investīcija tieši šādu pētniecības projektu īstenošanai, un skaitļi tiešām ir šokējoši. Piemēram, ja, jūs paraugamies, ja mēs paraugamies, kā ir kritušies līdzekļi, kas tiek atvēlēti pētniecībai. Runājot par zemes sagrābšanu, šī problēma izriet no nepreiziem politiskiem lēmumiem un tiesniedzas pār lauksaimniecības nozarei. Valsts, kurai ir 1,1 miljārds iedzīvotāji, nu, piemēram, Ķīna vai Indija, un nu, būtībā gadsimta vidū ir sagaidāms, ka Indijā būs jau 1,7 miljārdi iedzīvotāju, un, protams, nodrošinātība ar pārtiku šajā valstī ir gati galvenā prioritāte. Tas ir pats būtiskākais jautājums, ko viņi izskat savā politikā. Un ir tikai dabiski, ka viņi meklē iespējas iegūt vairāk zemes. Jo viņu aprēķini liecina par to, ka viņi nespējas pabarot savus iedzīvotājus tikai ar savu lauksaimniecību vienu, un līdz ar to tā kļūst par politisku stratēģiju, un, no, un nu, tas ir neizbēgami. mainot savu attīstības modeli, mainot savu uzturu modeli, cīnoties pret klimata izmaiņām, mēs varam vērst lietas par labu, bet viss vis šie jautājumi būs ārkārtīgi nozīmīgi. Tie sasaistās ar ūdens izmantošanu. Un uh, viss, ko mēs darām, neizbēgam ietekmēs situāciju. Vienmēr būs tādas valsts, kas būs gatavas maksāt milzīgas naudas summas, lai iegūtu zemi, kas tām pašām nav. Ja ne Ķīna, tad Persijas līča valstis būs tās, kas tā darīs. Un būtībā Persijas līča valstis bija pirmās, kas sāk īstenot šādu zemes uzpirkšanas politiku. Gan ūdens jautājumu dēļ, gan uh, lauksaimniecības resursu dēļ šie jautājumi tādām valstīm ir sevišķi aktuāli. Uh, Un, protams, ir nepieciešama kopēja pasaules mēroga pieeja šo jautājumu risināšanai. Pasaules līmeņa pārvaldības trūkums ir uzkrītošs ikvienā aspektā, kuru es pieminēju, ikvienā mūsu dzīves aspektā. Tā ir milzīga problēma. Un es domāju, ka tā ir tipiska problēma, kas rodas brīžos, kad, var, kad notiek varas mājiņa. Priekšsēdētājs, paldies! Un tagad mēs turpinām. Un dosim vārdu deputātiem jautājumu uzdošanai. Protams, ļoti daudzi kolēģi ir lūguši iestāju izteikties, 14 kolēģi vēlas izteikties, un tāpēc mums ir jāorganizē šīs diskusijas, jo šīs sanāksme ir jābeidz apmēram pulkstenis 11, plus 12 vai pēc 15, 12. Sāksim ar Tarabēlas kungu. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Prezident Prodi, mums bija ļoti liels prieks gods jūs uzklausīt. Paldies par šo runu. Es to salīdzinu ar Žaka Delora teikto, arī viņš kādreiz bija komisijas priekšsēdētājs. Viņš īsi sakās tagad mūsu Eiropas vārdā, tātad šīs organizācijas vārdā. Klausījos arī Mišelā Barņē, kas ir komisārs un agrāk bija lauksamniecības ministrs. Viņš ir uzrakstījis lielisku grāmatu, kurā apraksta lauksamniecības mehānismus, par kuriem jūs šeit šodien arī runājat. Vai nav pienācis pēdējais laiks KLP reformēt? Jūs ļoti labi analizējāt situāciju, jūs izteicāt izstrādāt arī divus tādus secinājumus. Proti, ja turpināsim šādu politiku, tad mums pietrūks pārtikas. Uh, Eh, visā pasaulē. 2050. Eh, gadā jūs teicāt, būs jau 9 miljardi iedzīvotāji. Jums ir taisnība, jūs teicāt, ka vajadzīga pasaules pārvaldība, tas šodien trūkst. Man jums ir pāris jautājumi. Pirmkārt, varbūt eh, vienkārši vajadzētu lauksaimniecību iznest ārpus starptautiskās komercijas, starptautiskās tirdzniecības spektra. Uh, Eh, ir dažādas iniciatīvas, kas varētu nākt no komisijas un no parlamenta, eh, lai mēs veidotu divpusējus tirdzniecības nolīgumus ar valstīm eh, lauksaimniecībā un arī citās jomās. Uh, Tādējādi mēs apmierinātu tos, tās vajadzības, kas rodas uz konkrētām vietām. Varbūt vajadzētu lauksaimniecību no šīm divpusējiem plašākiem nolīgumiem iznest un arī no starptautiskās plāksnes lauksaimniecību atdalīt atsevišķi. Mm, vajadzētu, piemēram, uh, E, slēgt nolīgumus par pamatpārtiks produktiem arī cīpaši nabadzīgām valstīm. Tālāk, cīņa pret zemes sagrābšanu būs ļoti grūta, jūs to apzināties. Kad jūs runājat par pasaules pārvaldību, tad e, Kā jūs domājat, kādā līmenī to varētu veidzot? G20, bet tur jau galvenokārt bagātās valsts aizstāv savas uh, intereses. Varbūt to varētu demokrātiskāk veikt ANO līmenī, ja varbūt jūs domājat kādu citu struktūru, ko var izmantot kā pasaules pārvaldības struktūru. Gribētu dzirdēt jūs personisko viedokli. Uh, Kā vēl varētu ietekmēt pasaules finanšu instrumentus, piemēram, Pasaules banku, Starptautisko valūtas fondu, lai palīdzība valstīm tiktu vērsta pirmkārt uz iedzīvotāju prioritāro vajadzību apmierināšanu? Proti, lai visi būtu pēduši un padzēruši, lai viņiem būtu dzeramais ūdens un pārtika pietiekamā apjomā. Un varbūt pirms mēs ķeramies pie kaut kādas smalkas infrastruktūras veidošanas, piemēram, ceļu izbūvēšanas, varbūt vajadzētu domāt par investīcijām lauksaimniecībā nabadzīgākās valstīs un eh, par dažādām reģionālām sadarbības schēmām, lai palīdzētu šīm valstīm. Lielas paldies! Mišel Danten, poi Dorf. Paldies, un tagad Mišels Dantens, un pēc tam Dorfman kungs, lūdzu. Merci, Paldies, priekšsādātāji! Paldies, profesor, par jūsu interesanto runu. Gribētu uzdot jums divus jautājumus par diviem ļoti atšķirīgiem tematiem. Pirmkārt, prognozēšana ir ļoti sarežģīta māksla. Jūs savulaik bijāt Eiropas komisijas priekšsēdētājs tieši tūkstošgads mīs laikā. Jūs vadījāt debates par patreizējo budžetu, par šo te finansu plānu, kurš ir spēkā šobrīd. Toreiz pasaules tirgu parādījās tāda liela klienta kā Ķīna, Indija. Uh, toreiz mēs vēl nevarējām paredzēt, cik lielā mērā viņi ietekmēs šo te pasaules tirgu. Vai jūs varētu mums paskaidrot, kādēļ 2000. 2003. gadā veiktā analīze bija tik kļūdaina, prognoze bija tik kļūdaina jo no 2004. un 2005. gada pasaulē bija milzīgas pārmaiņas, kas noveda pie 2007. un 2008. gada pārtiks krīzes. Tas pirmais jautājums. Otrais jautājums. Mēs ļoti lepojamies ar pārtiks ražošanas modeli Eiropā. Tas ir pietiekami sarežģīts, mums ir dažādas normas, kas nodrošina eh, patērētāju drošību daudz lielākā mērā nekā jebkurā citā pasaules vietā. Kā jūs domājat, vai no jūsu analīzes par to, kādas būs pārtiks pieprasījums tuvākajos gados, šīs te modelis varēs pastāvēt Eiropā un vai mēs to varēsim popularizēt un eksportēt arī citur pasaulē? Paldies! Paldies, Mišel! Dorfman kungs, pēc tam Bavē kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, profesoru kungs par jūsu fascinējošo runu. Jūs pieminējāt to, ka lauksaimniecībā izmantojamās zemes apjoms samazinās ne tikai Eiropā, bet arī visā pasaulē. To mēs bijām palaiduši garām, izstrādājot sārakstu ar tām lietām, kāpēc lauksaimniecība kļūst mazāk ienesīga. Zemnieki dodas prom no laukiem tādēļ, ka viņi vienkārši vairs nevar uh, pietiekam daudz nopelnīt. Itālijā simtiem tūkstoši hektāru zemes eh, pēdējo dažu gadu un gadu desmitu laikā ir pamestas atmetā tādēļ, ka vienkārši cilvēki ir pārcēlušies uz pilsētām. Un es gribētu zināt, vai lauksaimniecības politika, kā tiek īstenot Itālijā, darbojas un vai tā ir dzīvot spējīga, jo mēs redzam, ka paudzēm cilvēki tagad pamet zemi, vecāku gadagājumu cilvēki joprojām turpina apstrādāt zemi, bet viņu bērni pamet laukus. Eiropā to tikpat kā nepiemina. To nekad ne, neuzsver tik lielā mērā, kā to vajadzētu uzsvērt. Un es domāju, ka diskusija, kur mums šo, diskusijā, kur mēs šobrīd risinām, ir jādomā arī par šo jautājumu, ka lauku samazinās. Lauksaimniecības cenas, produkcijas cenas pavisam noteikti celsies ne tikai Eiropā, bet arī visā pasaulē. Bet vai KLP pašreizējā izskatā un tā, tās pirmais pīlārs ir pareizā atbilde, jo cenu palielinājums būtībā nāk par labu lieli, lielajiem ražotājiem. Vislabāk nodrošinātajos Eiropas rajonos, līdz ar to viņi var vienkārši nopelnīt vairāk naudas ar saviem produktiem. Jums ir taisnība runājot par tehnoloģisko attīstību, bet, diemžēl, man šķiet, ka lauksaimniecībā, tāpat kā citās nozarēs, mums bieži vien nepatīk modernās tehnoloģijas. Mēs runājam par uh, modernajām tehnoloģijām, tehnoloģisko attiec, attīstību, bet būtībā mēs vēlamies strādāt pēc sentām metodēm. Un, eh, bet nevienā citā nozarē netiek runāts par tādu pašražošanas metodu kā sentām metodēm. Un tagad Bovē kungs un pēc tam Nikolēs kungs. Monsieur Prodi. Prodi kungs. Paldies par to, ka ieradāties pie mums. Es ļoti augstu vērtēju jūs runu. Man ir kādi pāris komentāri, par kur, kurus es gribētu šeit pieminēt pēc tam, kad ir izteikšies kolēģi. Un vēl arī papildinājums tam, kas šorīt ir teikts. Prodīkungs, jūs runājāt par to, ka ir nepieciešams cilvēks nodrošināt ar pārtiku, un tanīpat laikā jūs runājat, ka ir nepieciešams starptautiskais regulējums. Vai jums nešķiet, ka par šo jautājumu nevajadzētu runāt ne G8, ne G20, bet ANO struktūrās. Man šķiet, tas ir tāds pamat jautājums, ja mēs gribam patiesu regulējumu, tad pirmkārt šīs tiesības ir jānodrošina ANO līmenī. ANO jau atzīst, ka katram ir tiesības uz pārtiku, katram ir tiesības būt pēdušam, bet tās netiek īstenotas. Šobrīd ir aizvien vairāk dažādu politiķu, ieskaitot arī ANO referende Kuterkungu, kas skaidri saka, ka ir nepieciešams atzīt pārtiks suverenitātes tiesības. Uh, proti, lai valstīm būtu tiesības sevi aizsargāt no daudznacionālajiem plēsējiem vai no zemes sagrābējiem. Es domāju, ka tā ir politiskā prioritāte. Mums ir jārunā, mums jāiesaistās politiskā debatē. Pārējais jau viss ir tikai tehniski jautājumi. Mēs nevaram ķerties vispirms pie tehniskā regulējuma. Es domāju, ir nepieciešama politiskā grīda, griba ANO līmenī uh, runāt par šiem jautājumiem. Otrs Jautājums par produktivitāti. Jūs pilnīgi pareizi aprakstījāt to, taču produktivitātes jautājums kā problēma neparādās ne Eiropā, ne ASV, bet nabadzīgajās valstīs, pasaules dienvidos, kur ir milzīga atšķirība ražīguma ziņā. Mums ir es, eh, daudz lielāks ražas no hektāra nekā viņiem. Uh, Viņiem ir daudz lielāks efektivitātes celšanas potenciāls, bet viņiem ir nepieciešama palīdzība, attīstības palīdzība šai te uh, produktivitātes audzēšanai. Es domāju, ka šeit arī ir ANO atbildība. Tai būtu jāstiprina šis aspekts. Trešais elements par zinātni un pētniecību. Es atbalstu zinātnes pētniecības attīstību, taču arī tur jāņem vērā, ka šobrīd mums ir nepieciešams audzēt produktivitāti Āfrikā, Dienvidamerikā, rauksamnieciskajā ražošanā, un tur varētu sākt ar pavisam vienkāršiem, eh, vienkāršām metodēm, kas jau varētu četreiz paaugstināt ražas, ja, piemēram, būtu labāka irigācija. Tas ir mans ieguldījums šai, šajās debatēs. Gribētu, Prodīkungs, jums vēlreiz pateikties par runu. Es ceru, ka šo pēcpusdienu lauksaimniecības komiteja balsojot būs pietiekami drosmīga un atbalstīs KLP reformu pareizajā virzienā. Paldies, Žozē! Tagad aicināšu izteikties viceprezidentu Nikolēksku un pēc tam Sikjerska kungu. Profesor Prodī, Arī es gribētu jums pateikties par jūsu ārkārtīgi interesanto prezentāciju, ar ko iepazīstinājāt mūs šodien. Es gribētu runāt par divām tēmām. Kad mēs runājam par pārtiks produktu trūkumu, tad bieži vien domājam, ka tas attiec tikai uz nabadzīgām valstīm. Taču tas skar daudz, mūs arī daudz vairāk nekā mums varbūt šķiet. Nesen kāda no Japānas bankām ir ranžējusi valstis, kuras visvairāk ietekmēs cenu svārstības. Šajā pētījumā ir ņemti vērā maisaimniecība izdevumi pārtiks produktiem un arī cenas, kādas ir lauksaimniecības produktiem šajās valstīs. Un šķiet, ka vismaz četras no Eiropas Savienības dalību valstīm uh, ļoti ietekmēs pārtiks trūkums. Tās ir Slovēnija, Grieķija, Rumānija un Bulgārija. Arī Horvātiju pārtiks trūkums skars. Amarita Asana, Nobel prēmijas laureāta, savulaik teica, Tuvāko gadsimtu laikā cilvēkiem nevajadzētu ciest badu, taču es nedomāju, ka šis sapnis piepildīsies tik drīz. Vai KLP neizgāzīsies pilnīgi, ja mēs turpināsim pieņemt budžetus tādā veidā, kā tas ir paredzēts šeit? Prodīkungs, savā runā jūs runājat par zemes izmantošanu. Manā valstī Rumānijā ir milzīgs neizmantotas lauksaimnieciskās zemes daudzums, milzīgs potenciāls. Uh, taču mums nav ne finanšu, ne arī darba spēka, lai varētu šīs zemes izmantot lauksaimniecībā. KLP būtu jābūt tādai, kas nodrošina labāku līdzsvaru lauksaimniecisko subsīdiju ziņā starp Aust Eiropas austrumu un rietumu valstīm. Paldies Nikolais Kukangam. Sikierska kungs. Un pēc tam aicināšu izteikties Elizabeti Jēgli. Dobry zbieg okoliczności. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Prodīkungs. Tā tiešām ir lieliska sagadīšanās, ka jūs šodien esat ieradies pie mums e, tieši šajā dienā, kad mēs balsosim par Eiropas Savienības budžetu un arī par KLP reformu. Jūsu drosmīgie vārdi nāk no profesora mutes, bet arī no bijušā Eiropas komisijas priekšsēdētāja mutes. Profesor Prodi, vai jūs atkārtot šos pašus vārdus, ja jūs šodien būtu Eiropas komisijas vadītājs? Man šķiet, ka varu nojaust jūsu atbildi. Mēs visi esam politiķi. Dzīvojam politiķu pasaulē Taču arī politikā mums, mums, politikā mums šobrīd trūkst vīzijas. Mēs sākam domāt, vai budžetu vajadzētu paaugstināt par 0,1% vai nē. Vai tiešām tas ir tik milzīgs izaicinājums? Tad, kad jūs pametāt komisiju priekšētajā amatā, tad budžeta pieaugums bija 1,24%. Katrā ziņā jūs šī rīta runa bija lieliska. Jūsu vārdos pietrūka vienīgi tā, lai jūs sasaistītu produktivitāti un ieņēmumus vai peļņu. Kā tas nākas, ka lauksaimnieki strādā tik smagu darbu, un viņu dzīves līmenis ir tik zems, ja mēs salīdzinām viņus ar citu profesiju pārstāvjiem. Es zinu, ka zemo pārtikas cēnu ēra ir beigusies. Ja cenas ir pārāk zemas, tad pret šo produktu neviens neizturs ar cieņu. Ir nepieciešams mainīt domāšanu bagātajās valstīs par pārtiks nodrošinātību un par sabiedriskajām precēm vai sabiedrisko labumu. Prodikungs, jūs daudz nerunājāt par pārtiks sasaisti ar cilvēku veselību, bet tā, šī sasaisti ir ļoti cieša. Es domāju, ka mums ir jāpāriet no KLP uz pasaules pabarošanas stratēģiju. Un šeit mēs jums piekrītu tajā, ko jūs teicāt par pasaules pārvaldību. Vai nu tā būs misija G8 vai G10 samit, G20 samitiem vai ANO. Tiešām ir nepieciešams regulējums lauksaimniecībai finanšu krīzes rezultātā. Ir izveidotas uzraudzības iestādes finanšu tirgiem. Mēs nebaidāmies no šādas uzraudzības. Eiropā mēs esam ieguldījuši šajā pasākumā ļoti daudz naudas. Tad kādēļ gan mēs baidamies no līdzīgu uzraudī, uzraudzības metožu izmantošanas lauksaimniecībā? Lauksaimniecība taču tik ļoti ir atkarīga no klimata pārmaiņām. Mēs nevaram pārmainīt tikai tehnoloģiju vai kaut kādus divus parametrus. Nē, ir ļoti daudz ārējie faktori, kas ietekmē lauksaimniecību. Lūdzu, nebaidīsimies no iejaukšanās tirgū, no uzraudzības, monitoringa. Un visbeidzot, es jums pilnīgi piekrītu, ka Mums ir nepieciešams vairāk zinātnisko pētījumu lauksaimniecībā. Bieži vien šeit mēs runājam par inovācijām un nevienmēr saprotam, kas tiek teikts. Bet par zinātniskiem pētījumiem pārtiks un lauksaimniecības jomā mēs nerunājam pārāk bieži. Un visbeidzot, es gribētu novēlēt, lai šī pieeja, kādu jūs aprakstījāt, būtu dominējošā pieeja pasaules politiķiem. Paldies! Lielas paldies! E, jūs ļoti labi iekļāvāties jums atvēlētajā laikā, un arī jūsu jautājums atskanēja pareizā laikā. Jūsu komisijā 2003. gadā Fišlers kundze bija pirmā, kas sāka KLP reformu pieminēt. Komunā profesor. Jēks kundze, paldies priekšsēdētāji, paldies profesor Prodī. Jūs mums esat devis eh, lielu vielu pārdomām, un es domāju, ka būtu labi, ja katrs pats sev un varbūt arī komitejā mēs šīs tēmas vēlreiz pārdomātu. Prodīkums, man ir pavisam konkrēti jautājumi, jūs daudz runājāt par starptautisko tirdzniecību, par globalizāciju un pareiz darījāt, un jūs arī sacījāt, ka Dohas sarunas. Uh, ir tāds vājais punkts, kas mums šobrīd nepalīdz nonākt ne pie kāda mērķa. Un šī iemesla dēļ, varbūt arī kā cita iemesla dēļ, Eiropas Savienība šobrīd īsteno sarunas par divpusējiem nolīgumiem ar dažādām valstīm. Kāds ir jūsu vērtējums šajā jautājumā? Man personīgi nepatīk šādi divpusēji nolīgumi, jo tur netiek skatīta kopaina, jo sarunas notiek ar atsevišķām valstīm, kam ir mm, atsevišķas problēmas, kas tiek vai nu atrisināts vai neatrisināts, bet eh, tiek zaudēts šis te kopskats, mm, uz kur jūs norādījāt kā ļoti būtisku tēmatu. Es domāju, ka šādās tirdzniecības sarunās šī te kopaina tiešām pazūd. Paldies! Grazie, Elisabeth. Onorevole Megines. Paldies, Elizabeth. Magines skundze, lūdzu, pēc tam Aņokungs. Paldies priekšsēdētāji, paldies profesoru Prodī. Jūs savā runā divreiz pieminējāt morālā pienākuma jautājumu. Varbūt jūs varētu to vairāk paskaidrot. Domāju, ka būtu noderīgi mums biežāk šos te vārdus lietot savās debatēs. Mēs sākam eh, pieminēt morāls jautājums, kad runājam par bankām un finansēm. Es domāju, ka runājot par piekļuvu pārtikai arī šo vārdu vajadzētu lietot. Kā mēs šo te morālo pienākumu varētu pārvērst tiesību aktos? Otrs komentārs par zinātni un pētniecību. Prodīkungs, es sēžu šeit. E, es domāju, ka mums jārunā ir ļoti skaidri par to, ka ir dažādi veidi, kā finansēt zinātni un pētniecību. Man šķiet, ka valstis ir izbeigušas sniegt publisko valsts finansējumu pētniecībai lauksaimniecībā. Mums ir jāvērš viņu uzmanību uz to, ka to vajadzētu atkal izdarīt. Mēs nevaram paļauties tikai uz privātu uzņēmumiem, kas finansētu šādus pētījumus, jo tas varētu būt bīstami. Es esmu priecīga, ka jūs runājat par šo jautājumu šeit. Vēl kāda tēma, kas, manuprāt, ir pieminēšanas vērta. Es domāju, ka fakts ir tāds, ka bagātie cilvēki nekad necietīs badu, pat nabadzīgajās valstīs. Taču šeit ir patiesa dilēma. Ja, ma, ja es ciestu badu, man tagad ir četri bērni, ja viņi ciestu badu, tad es varbūt uzbruktu jums, lai atņemtu jums pārtika, ja jums tāda būtu. Un te jūs pieskārāties kara jautājumam, sadalot pārtiku un dzeramo ūdeni. Es domāju, mūsu pašu interesēs ir tas, lai mēs sāktu veidot kaut kādu līdzsvaru pasaulē, lai tiesības uz pārtiku, pārtiks ražošanu, pārtiks nodrošinātību būtu daudz lielāka prioritāte nekā tā ir šobrīd. Tas ir izslīdējis mums jums no acīm, un tas ir ļoti, ļoti bīstam, ja kāds ciestu badu. Un vēl, es domāju, ka Eiropā mēs nedrīkstam būt pārāk pašapmierināti, runājot par zemes saglābšanu un teikt, ka tikai citas valsts sagrāb zemi. Mē, mēs importējam ļoti daudz pārtikas, un tas nozīmē, ka mēs it kā uzrupējam tiesības uz nabadzīgo valstu zemi. Jautājums ir jāskata globāli. Mēs zinām ļoti daudzas problēmas, bet mēs nevienmēr zinām skaidrus risinājumus šīm problēmām. Paldies! Paldies, Aņokungs, lūdzu! Paldies, Radīkungs! Jūs pieminējāt, ka vairākas valsts ir pārtraukušas pārtikas eksportu, un es klausījos, ka jūs pret to izturaties eh, kritiski, eh, ka mm, ar PTO, bet es gribu atgādināt, ka tā ir katras valsts valdības uh, atbildība pārliecināties, ka viņu cilvēkiem ir ēdiens, ko ēst. Uh, un ja uh, kādā gadījumā uh, cilvēkiem nav uh, tiešām gana ēdienu, tad nedrīkst uh, eksportēt. Un šī uh, iemesla dēļ uh, eh, spekulātoriem rodas iespēja darboties. Es gribu atbalstīt Džeims Nikolsonu teikto. Un man šķita, ka te uh, tiek ir kā zilonis istabā, kuru mēs ignorējam. Jūs nerunājat par acīm redzamajiem risinājumiem, problēmām, ko jūs pieminējāt. Uh, tas, ka pa, paaugstināt uh, resursu skaitu. Uh, piemēram, izmantojot e, ģenētiski modificētos organismus. E, pat e, jūs sniegtā man nešķita pilnīgi derīga atbilde. Un viens no iemesliem, kādēļ jūs izvairāties no tā, iespējams ir tādēļ, ka Džozeba V no Zaļo partijas ir tikai, sēž pavisam tuvu jums, bet, nu, gribētu norādīt, nebaidieties no viņa, viņš nav tik liels izmērā, nebaidieties runāt par šo tēmu. Uh, Un Un uh, vēl no zaļo uh, partijas pārstāvis runāja par uh, atkritumiem, bet nerunāja par uh, risinājumiem. Viņš uh, tiešām norādīja uz uh, svarīgu problēmu, bet es gribu teikt, ka tā ir uh, risinājumi. Uh, liela daļa uh, ēdienu tiek izmantot cūkbarībai. Uh, šobrīd uh, to neregulē ar uh, Eiropas. Uh, tiesību aktiem, bet es domāju, ka to varētu darīt. Eh, Mārtiņam, kā viņš jau to norādīja, nepatīk eh, sojas eh, imports. Mēs varētu importēt mazāku apjomu sojas, ja mēs tik daudz zivju neizviestu atpakaļ jūrā un izmantotu tos zivju miltiem, ko var izbarot uh, dzīvniekiem. Un visbeidzot, kāpēc mēs nevarētu pārskatīt gaļas uh, industriju, p izbarojot, uh, piemēram, kaulu miltus uh, uh, putniem? Es uh, piedāvāju konstruktīvus risinājumus, jo tādus atrast ir iespējams. Paldies, Agņokungs! Jērkungs, lūdzu pēc tam. Paldies! Paldies priekšsēdētāji, paldies Prodīkungam par lielisko uzrunu un secinājumiem. Daudzas jautājumas man kolēģi jau uzdeva, un tas tikai norāda, cik kvalitatīvas ir šīs te debates, bet vienu jautājumu es tomēr gribētu uzdot. Jūs sacījāt, ka mums ir jācīnās pret cēnu svārstībām, jo šīs te svārstības negatīvi ietekmē tirgu. Tā ir pareizi, bet jā, ir vēl kāda lieta. Lauksaimnieki pēdējo gadu laikā ir tikuši kritizēti. Um, un KLP tiek kritizēta par to, ka mēs ar subsīdijām ietekmējam pasaules tirgu negatīvā veidā. Un uh, rezultāts ir tāds, ka eksporta subsīdijas tikpat kā netiek pielietotas. Nu, tie ir tāda matemātisks vienādojums, ko var vērtēt arī tendenciozi. Līdz ar to tirgus cenas uh, lauksaimniecības produktiem uh, paaugstinās, bet tās paaugstināsies neatkarīgi no, no šiem iepriekš minētajiem faktoriem. Ja es pareizi esmu sapratis, tad eh, cenas, kas ceļas, ir tāds veicinošs faktors ražošanai. Varbūt vajadzētu šīs te, šo te cēnu celšanos izmantot tā, lai jaunatīstības valstīs izveidotu, piemērot pienācīgu lauksaimniecības sistēmu. No otras puses, uh, mēs esam atteikušies no eksporta subsīdijām, bet uh, citi savukārt tā nav rīkojušies. Un tagad jaunatīstības valstīs reģionālā lauksaimniecība neattīstās, un es domāju, ka pret to būtu jācīnās. Paldies! Grazie, onorevole Jāra! Lor... Paldies, Jāra kungs! Vittorio Prodi! un pēc tam eh, vārds eh, vicepriekšsēdētājiem. Eh, Lielas paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu izteikt komentāru. par jautājumu, kas ir cieši saistīts ar šorīt apspriesto tēmu, it īpaši par to, kā mēs reaģējam uz klimata pārmaiņām un augsnes uzturēšanu, eh, kam būs jāpievērš uzmanība, ja gribam eh, piemēroties notiekošajām pārmaiņām. Ir jāņem vērā, ka ir palielinājies eh, lietus biežums, kas nozīmē, ka augsnei ir uh, jāuztur, eh, jā, jāabsorbē lielāks eh, ūdens daudzums un eh, tāpat laikā jānovērš augsnes erozija. Agrikomitejā mēs uzskatām, ka te iespējams panākt sinerģiju. Raugoties uz zemi un to, kā mēs to eh, novērojam. Piemēram, to, ar, to var darīt ar satelītu palīdzību. Tie var sniegt precīzāku priekšstatu par to, cik veselīga ir mūsu zeme. Un mēs varam ar to pārlieci, palīdzību pārliecināties, ka uh, zeme tiek eh, labi izmantot pārtiks ražošanai. Problēma slēpjas tajā, kā saprast, kā cīnīties pret pārtūksnešošanos. Tātad no vienas puses ir šī zemes sagrābšana, bet no otras puses ir arī uh, eh, tuksneša problēma. Pārtuksnešošanās ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ cilvēki pamet zemi. Daudz no cilvēkiem, kas uh, nonāk badā, uh, meklē atrast, uh, meklē pārtiku citviet. Arī Eiropā ir infrastruktūra, kas ļautu palīdzēt darboties šādai politikai. Itālijā ir desmit tūkstoši kvadrātkilometri piesārņotas zemes, un ir iespējams, ka varētu īstenot kādus pasākumus, lai atgūtu šo zemi eh, un eh, izmantot to, piemēram, eh, degvielā izmantojamo augu audzēšanai. Tātad mēs varētu izmantot to nevis pārtiks, bet degvielu ražošanai. Tēt, lūdzu, Marfainkungs. Paldies, priekšsādātāji! Pirms septiņiem gadiem jūs mums palikāt atmiņā, iezīmējot ļoti ambiciozu eh, projektu eh, ar 1,24% no IKP paaugstināšanu. Un ir ļoti žēl, ka vairāk par 20 eh, miljardiem budžets tika eh, sa samazināts. Mēs būtu varējuši darīt eh, daudz vairāk pārtikas drošības labā, ja mums būtu pieejami lielāki finanšu līdzekļi. Šobrīd ir, runājot par KLP, divas politiķu grupas. Vieni saka, ka ir jāsmazina finansējums, otri saka, ka tas jāsaglabā esošajā līmenī. Uh, un eh, tie eh, savukārt eh, nevar dzirdēt nevienu, kas teikt, ka ir jāpalielina finansējums, bet ir jāsaprot, ka neko nav iespējams panākt, ja finansējumu nepalielinām. Ja apgalvojam, ka finansējums jāsaglabā esošajā līmenī, Un tāpat laikā apzinoties, ka pastāv tik daudzi jauni izaicinājumi, eh, tas nav reāls risinājums. 2007. gadā pirms eh, pārtikas krīzes, pirms eh, cenu celšanās, pirms lielajiem izaicinājumiem un paredzējumiem, ka e, pārtikas e, ražošanas apjoms jāpalielina par 50, par 70%. Tas viss tika Uh, izteikts uh, situācijā, kad mēs uh, gribējām samazināt pārtikas ražošanas apjomu, bet tad redzam, ka ir jādara pretējais. Gribu atsaukties uz uh, jautājumu par lauksaimniecības eh, zemēm eh, jaunajās zemēs. Eh, Prodī pieminēja, ka Itālijā e, fermeri saņem 300 eiro par e, zemes hektāru. Kas notiek savukārt jaunajās dalībvalstīs? Tajās lauksaimnieki saņem tikai 100 eiro par e, zemes atstāšanu atmatā. Un tas nekur mūs neved. Un līdz ar to es gribu izteikt nopietnu lūgumu mums ir jāmaina politiskā situācija. Mums ir jāatbalsta eh, zemnieki arī jaunajās dalību valstīs. Pretējā gadījumā lauksaimniecība izzudīs no tām. Bet, nu, katrā gadījumā vēlreiz liels paldies, Prodī kungs, eh, par eh, toreiz izveidoto budžetu. Es gribētu uh, atgriezties pie tādiem pat argumentiem, kā jūs tad prezentējāt. Paldies, Pešakovska kungs. Marvais kundze. Un pēdējais runātājs Silvestris Kungs. Paldies! Šeit Eiropas parlamentā mēs visi esam ievēlēti politiķi, un mūsu uzdevums ir pārstāvēt Eiropas Savienības iedzīvotājs. Iemesls, kāpēc es to tagad saku, Prodīkungs, ir tāds, ka es nevēlos, ka jūs aiziet no šī parlamenta, dodaties mājās ar domu, ka Eiropas Savienības iedzīvotāji piekrīt idejai par pārvaldības mūsu Eiropā ir miljoniem, un daudz no mums domā, ka ideja par pasaules mēroga pārvaldību iedvež bailes, un tā nav pieņemama, jo tā nav nekāda sakara ar demokrātiju. Miljoniem cilvēku domā, ka ir ļoti slikti atņemt vairāk pilnvaru iedzīvotājiem un padarīt šo te plaisu starp iedzīvotājiem un lēmumu pieņēmējiem vēl lielāk nekā tā ir šobrīd, un nodot lēmumu pieņemšanas eh, pilnvaras iedzīvotājiem, nododot tos tālāk neievēlētiem ierēģiem, birokrātiem, kuri neatskaitās nevienam un savus lēmumus pieņem necaurskatāmā veidā. Prodikungs, vai jūs un jūs komanda esat padomājuši par otru, par pilnīgi pretējo iespēju, proti atdot cilvēkiem un kopienām savus pilnvars un iespēju pieņemt pašiem lēmumus, tā skaitā par vienu no būtiskākiem jautājumiem par pārtiku. Un vai jūs esat padomājis par to, ka Tālākas globalizācijas vietā un lielākas varas koncentrācijas vietā mums vajadzētu pāriet uz um, lokalizāciju un lielāku varas decentralizāciju uz varas atdošanu iedzīvotājiem. Tad tika runāts par pārtiks suverenitāti. Tik tiešām ANO ļoti daudz tiek runāts par to, ka pārtiks suverenitātei vajadzētu kļūt par vieno cilvēku pamatiesībām. Uh, Te tika runāts arī par uh, lauksaimniecības zemi un, un pārtiks suverenitāti, bet tas nozīmētu arī to, ka vietējām kopienām vajadzētu varēt izlēmt, ko tās vēlas ražot, kā tās to vēlas ražot, kādā veidā tās vēlas ražot to iztirgot, un patērētājiem līdz ar to būtu tiesības pretendēt uz tīru pārtiku, ne tikai uz pārtiku kā tādu, bet gan uz tīru piemērotu pārtiku, kas būtu ražot turpat uz vietas, kas būtu svaiga. Vai tad nebūtu laba doma atdot iedzīvotājiem tiesības izlēmt par savu pārtiku, pārtiks ražošanu, pārtiks patērēšanu un uh, neizbeigt demokrātiju caur pasaules pārvaldības ieviešanu? Paldies! Paldies, Marvēs kundzei! Sergio Silvestris ir pēdējais runātājs. Lūdzu. Paldies, De Castro kungs, paldies, Prodī kungs. Prodī kungs, paldies, ka bijāt, ka esat ieradies pie mums šorīt un par to, ka pievērsāties tik būtiskiem jautājumiem. T šobrīd ir īstais brīdis par to runāt, jo Mēs par šiem jautājumiem runājam ļoti svarīgu lēmumu, pirms ļoti svarīgu lēmumu pieņemšanu šajā komitejā, un tik tiešām jūs mums esat devis vielu ļoti tādām smagām pārdomām. Man ir divi pavisam īsi jautājumi. Pirmkārt, jūs runājāt par zemes jautājumu. Es piekrītu jums. Ka tas nav pareizi. ka valsts, kas strauji attīstās, iepērk zemi citās valstīs, jo tā nav ilgspējīga rīcība, un kā Prodījos kungs jau sacīja, zemes pamešana ir vēl viena problēma, kas rada cilvēkiem bažas, bet ir vēl kāds trešais aspekts, ko es, par ko es gribētu runāt, tas skar Itāliju ļoti lielā mērā. Proti, zeme šobrīd tiek izmantota uh, tādiem mērķiem, kam ir ļoti maz sakara ar lauksaimniecību. Pēdējo dažu mēnešu laikā, piemēram, lauksaimniecības uzņēmumi, daudz lauksaimniecības uzņēmumi ir bankrotējuši, izpārdot izsolēs, un kompānijas pirms šādas izsoles tiek informētas tikai dažas dienas pirms pašas izsoles, un līdz ar to ir ļoti grūti pārvaldīt šo situāciju pašvaldībām, piemēram, Tarantīno, no kurienes es nāku, ir ārkārtīgi grūti uzzināt, kas tad īsti notiek lauku rajonos. Tas ir tādos gadījumos, ja mazai pašvaldībai ir ārkārtīgi liels zemes platības. Un šie lauksaimniecības uzņēmumi tiek izveidoti īsi pirms izsolēm, tās tātad iepērk izsoles un sāk izmantot šo zemi, uh, mērķiem, kas nav saistīti ar lauksaimniecību, un tas ir satraucoši. Jautājumā par pārtikas eh, nodrošinātību es ļoti lielā mērā piekrītu tam, ko jūs sacījāt, ka ir nepieciešams veikt vairāk pētījumu, ka ir nepieciešams raudzīties, lai šie pētījumi tiektu pareizi pielietoti. Bet kā mums priekšsēdētājs jau sacīja, tad, kad mums bija uzklausīšana par pārtikas izšķērdēšanu, uh, Šķiet, ka rietumu valstis, attīstītās valstis aizmet projām 20% no saražotās lauksaimniecības produkcijas. 20% varētu, ar to varētu atrisināt tā viena miljārda cilvēku problēmas, kuri pasaulē cieš uh, badu, tā kā, kas attiecas uz pārtiks nodrošinātību. Es domāju, ka mēs varētu paraudzīties uz šo problēmu saistībā ar atkritumu problēmu. Runāt par jauniem cilvēkiem. Jauniešu loma lauksaimniecībā ir ārkārtīgi nozīmīga. Tie var nest gan jaunu domāšanas veidu, gan ienest lauksaimniecībā jaunas prasmes un iemaņas un bied šai visai problēmu lokam pilnīgi citādi. Uh, Problēma ir, kā iesaistīt jauniešus lauksaimniecībā, un šeit ir nepieciešams lielāks atbalsts, kā piesaistīt jauniešus lauksaimniecībai. Ir nepieciešams efektīvas politikas, ir jāatbalsta efektīvas investīcijas, un es domāju, ka tas nest lielu labumu nozarei. Lielas paldies Prodīkungam par to, ka ieradāties un uzrunājāt mūs šorīt. Labi, mēs esam sasnieguši debašu noslēgumu punktu. Es gribētu pateikties visiem tiem kolēģiem, kas piedalījās debatēs, tīpaši tiem, kas uzdeva jautājumus šajā ārkārtas agrī sanāksmē. Gribētu pateikties arī jums, Romano, par to, ka devāt mums iespēju diskutēt ar jums par šiem jautājumiem. Un jūs jau varējāt redzēt, tas dažādos domu gājienus, kādus bauda mūsu deputāti. Un es tagad došu jums vārdu, jūs varat atbildēt, cik vien garu un plaši jūs vēlties. Jums tika uzdoti ļoti daudz jautājumu, un jūs esat saņēmis ļoti daudz komentārus. Paldies jums vēlreiz! Nē, pārāk ilgi es nerunāšu. Paldies, priekšsēdētāji! Mm, tas gan izklausījās drīzāk pēc drauda. Man tiešām, godātie deputāti, likās, ka šīs debats bija ļoti fascinējošas, kaut vai tikai tādēļ, ka te izskanēja ļoti liela viedokļu dažādība. Mēs dzirdējām ļoti daudzas dažādas bažas, kas tiek izteiktas, tās nevienmēr bija vienādas, un visas šīs bažas jāņem vērā. Nu, piemēram, problēma par starptautisko lauksaimniecisko tirdzniecību. Šeit izskanēja daudz jaunas idejas. No vienas puses Morvais kundze ļoti provocējoši izteicās. Viņa teica, ka pasaules pārvaldība nedarbojoties. Esot jāatgriež vāra atpakaļ vietējai pašu vietējai pārvaldē. Teorētiski jau tas būtu lieliski, taču praktiski, ja mēs to analizējam no ekonomiskā viedokļa, varas atgriešana atpakaļ reģioniem un mazākām struktūrām nozīmētu, ka cenas ļoti strauji kāptu, jo bez tāda vispārēja skatījuma uz sistēmām nav nekādu bremžu vairs, lai sistēma nepārkarstu. Tas, ka ir atšķirīga augsne un atšķirīgs klimats, nozīmē, ka vietējās vajadzības nevienmēr varēs apmierināt uz vietas ar vietējo ražotāju palīdzību. Ir jāņem vērā šīs atšķirības. Jāizmanto ir vietējā valdība, vietējais mārketings, taču paļaušanās, pilnīga paļaušanās tikai uz šīm vietējām struktūrām es esmu pārliecināts, novestu pie milzīga cenu pieauguma, ar kur pēc tam būtu grūti tikt galā. Te nu mēs nonākam pie nākamā jautājuma, kur pieminē ļoti daudzi godātie deputāti šeit, proti starptautiskie mehānismi. Vai mums vajadzētu no tiem atteikties, mēģināt slēgt reģionālus nola, nolīgumus, vietēju raksturu nolīgumus, jeb tomēr iesaistīties pasaules mēroga tirgumu? Visas, visi šie scenāriji nesīs kaut kādas atšķirības, katrs no tiem ir savs. Es teiktu tā. Ja pārvaldība notiek uz vietas, iespējams ir vairāk sociālās kontrolas, taču cenu svārstības man ļoti satrauktu. Divpusējie nolīgumi, kā rāda mana personiskā pieredze, acīm redzot būs nepieciešami, jo nav nekādas vienošanās Dohas sarunu raundā. Divpusējie nolīgumi ir otrā labākā iespēja salīdzinot ar vispārīgu tādu nolīgumu tādu kā lietu sargoja pārsegu, kas, manuprāt, ir vislabākais. Bet kurš panāks šos vispārējos nolīgumus G20, G8, Pasaules banka, ANO, visas šīs iespējas tik šeit nosauktas? Būsim atklāti, šobrīd līdz tam vēl ir ļoti tālu. G20 nenodarbos ar šo jautājumu risināšanu G20 it kā ir tāds kompromiss starp vispasaules organizāciju ANO un mazo grupu G8. Iespējams, ka tieši G20 būtu īstais fórums, kurā risināt šos jautājumus par globālo pārvaldību, vai vismaz uh, orgāns, kurš varētu vērst pasaules uzmanību uz to, ka ir nepieciešams globāli skatīt šos jautājumus. Taču G20 šobrīd nav nepastāvīga sekretariāta, nedz arī kādu citu struktūru, kas varētu palīdzēt menedžēt šīs problēmas un piedāvāt risinājumus. Līdz ar to G20 ir tāds tā kā lēmumu priekšvēstnesis, bet nevar pieņemt patiesus lēmumus. Tas ir ļoti problemātiski. Vispiemērotākā vieta šo jautājumu risināšanai, manuprāt, ir PTO. Un tur jau arī notiek sarunas, Dohas rauns, bet nekādu e, vienošanos tur nevar panākt. Mums ir fórums, kur runāt par šīm lietām. PTO. Tas ir tieši tāpat kā ANO, kurā ir iesaistīti visi. Mēs varam uzklausīt gan ļoti nabadzīgas valsts, gan ļoti spēcīgas, varenas valstis. Taču šīm valstīm nav iespējams vienoties. Vismaz līdz šim tas nav bijis iespējams. Godīgi sakot, es šeit jums nevaru nekādu optimistisku prognozi piedāvāt. Tas atbild zināmā mērā arī uz Tarabēlas kunga jautājumu. No, no, Dantēna kungs runāja par prognozēm. Uh, un jautāja, vai mēs tiešām nevarējām paredzēt to, kas notiks ar Ķīnu un Indiju. Mums likās, ka būs daudz elastīgāka piegāde, ka varēs saražot vairāk, apmierinot šo pieprasījumu. Un bez tam mēs par zēmu novērtējām gan Indijas ekonomikas pieaugumu, gan arī cilvēku skaitu kas sāks ēst gaļu Indijā, kas agrāk bija veģetārieši. Tas, protams, veicināja pieprasījumu strauju pieaugumu. Dorfman kungs. Manuprāt, ir vairāk iemeslu, kādēļ zemnieki pamet savu darbību un pamet arī zemi laukos. 18. gadsimta beigās bija bats, jo, un arī zeme tika pamesta, tā netika vairs apstrādāta, apauga ar mēžu. Ja sāk izcirst kokus, uh, un malkā vienkārši sas saskaldot tos, tad arī šī zeme nav vienmēr pietiekami labi izmantojama lauksaimniecībā. Nu, ir arī tādas teritorijas, kurās ļoti grūti kaut ko audzēt, piemēram, kalnos. Es pirmīt minēju par to, ka lauksaimniecība ir arī. Eh, lauksaimniecība rada ne tikai pārtiks produkts, bet arī vēl papildus vērtību, kā sabiedriskās vērtības. Mums eh, vajadzētu cilvēkus atalgot par to, ka viņi dzīvo laukos un sakop šo te lauku vidu tas tieši sasaistās ar Prodīkunga uzdoto jautājumu par šo te zemes pamešanu un izmantošanu dažādiem mērķiem. Zemes atgūšanas projekti parasti izmaksā ļoti dārgi. Piemēram, piesārņotā zeme ir jāattīra Īpaši gribētu pieminēt to, cik strauji attīstās mūsu pilsēta, šī urbānā attīstība, šis sprādziens ilgtermiņā nevar pastāvēt, kaut vai tādēļ vien, ka mēs nevarēsim sev nodrošināt ar pārtiku. Pilsētas izplešas aizvien lielāks, līdz 2050. gadam divas trešās daļas pasaules iedzīvotāji dzīvos pilsētās liela daļa no zemes pilsētā tiek neliederīgi izmantota. Tā ir zudus lauksaimniecībai. Bovēkungs runāja par produktivitātes problēmu, kas ietekmē nabadzīgās valstis daudz vairāk nekā bagātās. Taču arī bagātajās valstīs ir šī ražīguma problēma tā nav saistīta ar ģenētiski modificētiem organismiem. Tā ir saistīta ar pesticīdu, ar um, mēslojumu izmantošanu, ar dzīvnieku veselību kopumā. 70. un 80. gados bija liels tehniskais progress šajā jomā, bet šobrīd šis progress ir pilnībā apstājies. Tāpat varētu teikt, ka lauksaimnieciskie pētījumi Eiropā ir gandrīz vai izzuduši. Noteikti ir vairāk jāstrādā pie šīm tehnoloģiskajām inovācijām un pie to izplatīšanas ārpus Eiropas. Kāds šeit runāja par pārtiks suverenitāti? Šeit noteikti jāpiemina arī spekulatīvās darbības. Runāsim par ziloņkālu krastu, piemēram, kā piemēru. Eh, pārtiks suverenitāte nozīmē, ka valsts ir pašpietiekama pārtiks ziņā, var apgādāt sevi. Varbūt, protams, kaut kādi ļoti lieli politiski notikumi, kas to ietekmē. cilvēkiem ir tiesības uz pārtiku, un ja kāda valsts izjūt šīs pārtikas trūkumu, tad tā var kolektīvi atbildēt aizsargājot sevi. Nikolesko kungs un polijas deputāts runāja par jaunajām Eiropas Savienības dalību valstīm. subsīdiju vai tiešo maksājumu vienādošanu Austrum Eiropā un Rietum Eiropā ir jautājums, pie kur mēs strādājam. Šajā virzienā mums vajadzētu strādāt. Nikolesku kungs gandrīz vai daļai atbildēja pats uz savu jautājumu. Viņš teica ar vienādu līmeņu subsīdijām tādu valstu ekonomiskās intereses kā Rumānijai, Bulgārijai, Slovenijai tiktu aizstāvētas, šīs valstis vēlētos spēcīgāk, veidot tad spēcīgāku lauksaimniecisko uh, nozari. Un līdz ar to es nonāku pie pēdējā jautājuma, ko uzdev Silvestris kungs. Tas viss ir jādara pamatojoties uz tādu politiku, ka jauniešus mēs vairāk piesaistām zemē un laukiem. Lauksaimniecība nekad nebūs moderna, ja tajā neiesaistīsies jaunieši, jo novatorisms nāk no jauniešiem, un mums ir nepieciešams specifisks specifiski stimuli ģimenēm vai jauniešiem, lai viņus mudinātu palikt laukos. Mēs nevaram vienkārši maksāt par tām pārtiks precēm, kas tiek ražotas, ar to nepietiek. Ir vajadzīgi stimuli, kas veicinātu to, lai ar lauksaimniecību sāktu nodarboties jaunieši. Tas negadās bieži, Taču šad un tādi cilvēki maina savu profesionālo darbību un pievērš lauksaimniecībai. Es domāju, ka šādas pārmaiņas mums ir jāveicina. Mēs bieži runājam par cilvēkiem, kas ir ļoti labi izglītoti un tehniski pielāgoti tam, lai darbotos tieši šajā nozarē, bet to nedara. Ja es šobrīd būtu komisijas priekšsēdētājs, ko tad es darītu? Nu, tas ir tāds hipotētisks pieņēmums. Bet var jums teikt, ka tad es teiktu tā, priekšlikums palielināt budžetu un padarīt Eiropas Savienību par tādu, kas vairāk apzinās, ka ir nepieciešams risināt atsevišķu dalību valstu ekonomiskās problēmas tā ir problēma, kas nebūtu nav jauna. Ar to nācās nodarboties gan manai komisijai, gan patreizējai komisijai, gan arī nākotnē to vajadzēs risināt. Kalifornijas budžets ir lielāks nekā Grieķijas budžets var būt ekonomiski. Taču vēl svarīgāk ir tas, ka mēs esam dažādās sistēmās, mēs darbojamies atšķirīgās sistēmās. Mēs arī atšķirīgi reaģējam uz notikumiem citur pasaulē. Un tā ir viena no problēmām. Mēs šeit runājam par pārvaldības mainīšanu, bet vēl svarīgāk ir varbūt budžeta problēma, kas nākamajām paudzēm būs jārisina. Ja tā netiks risināta, tad es domāju, mēs tiksim izstumti no lēmumu pieņemšanas sistēmas pasaulē. Vēl nesen man kāds eh, ķīniešu students uzdeva jautājumu par Eiropas attīstību. Viņš teica, profesor, vai Eiropa ir laboratorija vai muzejs? To man uzdeva Šanhajā kādā biznesa skolā šis jaunietis. Šis jautājums man lika apstāties un padomāt. Tas ļoti skaidri atspoguļo to, kā Eiropu uztver ārpusē. Ārpusē šķiet, skatoties no ārpus sliekas, ka Eiropa ir drusku pagurusi. Tā bija fantastiska pagātne, tā bija ļoti spēcīga politiska struktūra kādu laiku. Mēs mainījām veidu, kā cilvēki domāja Bet šobrīd mums ir jābūt uzmanīgiem. Mēs nedrīkstam pārvērsties par muzeju. Mums ir jābūt pietiekam drosmīgiem, novatoriskiem. Atgriežoties pie pārtiks nodrošinātības jautājuma, es domāju, ka mums ir jāstrādā daudz vairāk, lai Dohas sarunas turpinātos. Mums ir jāieguld visu savu enerģiju tajā, jo tieši tas ir fórums, kurā tiek politiski un tehniski pārstāvēts visas pasaules valsts, un nav neviena cita labāka fóruma, kurā par šīm lietām varētu runāt. Es atvainojos, es piemirsu izteikties par zinātnes un pētniecības jautājumiem un par to, vai vajadzētu būt publiskam finansējumam eh, pētījumiem lauksaimniecībā. Jā, neapšaubām. Uh, Ir daudz dažādu jomu, kur ir novatoriski pētījumi. Tāpat kā bioloģijā un medicīniskajos pētījumos ir uh, gan publiskais, gan privātais finansējums, tā tam jābūt arī lauksaimniecībā. Daudzi deputāti šeit runāja par zemes sagrābšanu. Es jau pirmīt teicu, ka tā ir dažu valstu politiskās vēlmes izpausme. Šīs valstis vēlas nodrošināt pārtikas apgādi saviem pilsoņiem nākotnē, rūpējoties par to jau tagad. Tās ir valstis, kas domā tieši par savu apgādi vispirms. Ja šī tendence turpināsies, tad es domāju, ka problēma aizvien vairāk sāsināsies nākotnē. E, e, Un e, es biju pārsteigts uz, arī uzklausot problēmu par atkritumiem, jo domāju, ka 20% skaitlis, kas tika pieminēts, iespējams pat ir augstāks realitātē, ka mēs izmetam atkritumos pat vairāk kā 20% pārtikas, kas tiek uh, saražot Eiropā. Tā kā šeit ir ļoti liels uh, potenciāls uzlabot situāciju. Nākamais par subsīdijām. Tās tika pieminētas, uh, e, tika pieminēts eksports un to saikne ietekmējot patikas cenu celšanos. Es domāju, ka ja cenšamies atrisināt e, pārmērīgu e, eksporta eksportēšanu, tad mēs varētu nonākt pie tā, ka izkropļojam situāciju vēl vairāk nekā, ja mēs neko nedarītu. Runājot par e, pārtuksnešošanos un eroziju. Te mēs atgriežamies pie jautājuma par sabiedriskiem labumiem, kas ir lauksaimniecības, tā teikt, blakus produkti. Mēs nevaram sagaidīt no lauksaimniekiem eh, turpināt eh, ražošanu, ja viņi nesaņem nekādu atlīdzību par to, eh, jo pārtukšnesošanās ir eh, problēma subsahāras eh, Āfrikā, kur tā ir ārkārtīgi liela. Pārtuksnešošanās notiek tādā ātrumā, kādu mēs pagātnē nemaz nespējām iztēloties. Tas ir eh, Tās ir manas pārdomas, sniedzot atbildes uz jautājumiem, kas man tika uzdoti. Un, protams, es pilnībā apzinos, ka mūsu budžets ir ierobežots, bet, kā uh, vicepriekšstādātājs norādīja, šis uh, nelielais uh, budžets tomēr spēr arī uz priekšu soļus, cenšoties paveikt neiespējamo, bet mums ir arī Eh, pienākums izmantot mums pieejamos resursus, cik labi vien mums iespējams. Un beigšu ar nelielu komentāru. Ļoti sarežģītās eh, Dohas eh, pārunas. Eiropa savā ziņā ir laboratorija, un tai ir arī liela pieredze šai sarunās. Es uzskatu, ka ir uh, nepieciešama lielāka apņemšanās no Eiropas puses darboties kā starpniekam, pat ja tas nozīmē uh, ziedot uh, kaut ko. Mums ir jāpanāk līdzsvars ilgtermiņā bez šīs starpnieku mediatora lomas turpinās pastāvēt problēmas ar zemes sagrābšanu, ar spekulācijām, eh, ar eh, pārtikas eksporta aizliekumiem. Šīs problēmas kļūs eh, klātesošu situācijā, no kuras nevarēs izvairīties. Mums ir jārisina šīs problēmas, ja gribam Dohā nonākt pie vienošanās, ko var pieņemt visa pasaule. Eiropas, eh, Eiropai ir jāspēlē loma, lai to panāktu. Paldies! Ancora, onore... Liels paldies, eh, cienījamais eh, Prodīkungs, liels paldies, kolēģi! Un neaizmirstiet pulksten divos atgriezties uz balsošanu.